Mes chers collègues, bonjour! Cienījamie kolēģi, labdien! Comme vous pouvez remarquer, kā jau būsiet pamanījuši, esmu e, ļoti labā formā. Man būs man bija daži notikumi Strasbūrā, bet nu jau klājas labāk, tāpēc e, varu e, jums garantēt, ka priekšsēdētāja atkal ir spāra pilna un turpinās strādāt līdz mandātu beigām. Katrā ziņā es ceru, ka starplaikā viss ir noritējis gludi, kā piemēram viesošanās Polijā kopā ar um, mūsu delegācijas vadītāju Vandi uh, Kampkungu. Vai uh, jums ir cepumi? Nē, kā parasti. Paldies, Vandi Kampkungs. Nē, viņš nedomā par uh, komiteju, viņš domā tikai pats par sevi. Labi, tad liek netērējot laiku. Darba kārtības projekts. Vai to varam pieņemt, ja nevienam nav iebildumu? Iebildumu nav ļoti labi. Priekšsēdājas paziņojumi. Tādu nav. Jums paveicies. Un tagad um, balsošana. Pārliecināšos, vai esat uh, gatavi balsot. Sākam balsot. Bilbao kundzei nav līdz balsošanas kārte, un viņa balsos paceļot roku. Manesku kundze, sveicu jūs komitejā, arī e, jums nav kārtas, tātad jūs arī balsosiet paceļot roku. Salīni kungs, labdien, jums arī. EKR ir viens cilvēks par daudz. Uh, Robert Zilkungs, eh, jūsu grupā ir viens par daudz. Lūdzu, vienojieties, kurš nebalsos. Kāpēc ir viens par daudz? Ok, c'est correct. A... Labi, tad viss kārtībā. Tātad viens nebalsos. Sāksim balsot. Un sāksim ar Ismaila Ertuga ziņojumu Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā. Pirmais kompromiss, kas pār? Pret, atturās, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Zielskungs, es atvainojos, es vēlējos uh, vien izteikt pretenzijas no EKR puses, jo mēs esam uh, seši cilvēki komitejā. Lundgrenkungs mums ir pievienojies. Diemžēl mēs esam seši. Seši locekļi šajā komitejā un divi aizvietotāji. Monsieur Robert Zilu. Zīles kungs. Tiesa, jūs esat ceši. Bet mana elektroniskā sistēma nav mainījusies, tāpēc es neesmu mainījusi attiecīgo programmu, un šajā programmā man tiek teikts, ka jums ir viena balss par daudz, ņemot vērā uh, balsu sadalījumu pa grupām. Un, ja jūs man neticat, varat nākt pārbaudīt Vai jūs uzticaties programmatūrai vai demokrātijai, eh, priekšsēdētāji? Varu jums teikt, tūdaļ pat, es ļoti uh, lielā mērā uzticos demokrātijai, bet es negrasos tagad skaitīt balsis vienu pēc otras. Ja jums ir viens par daudz, tāpēc, ka starplaikā jūsu grupas locekļu skaits ir mainījies, nu, mēs skaitīsim. Labi. Nu, redzat, man labāk patīk demokrātija nekā roboti. Allez, on reprend le... Atsākam balsošanu. Kompromiss divi tātad pieņemts. 53. grozījums par pret atturās noraidīts. Kompromiss numur 3. Vēlties pārbaudīt, lūdzu, sākam balsot 53. grozījums, sākam balsot. 53. Beidzam balsot. Tātad 18 par 14 e, pret jums taisnības, Lēnīkungs, pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret atturās. Te nu gan uh, nav skaidrs, pārbaudīsim trešo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Bilbao kundze, jūs balsojat par vai pret? Par. Tādā gadījumā 17. Un Manesku kundzei tagad ir balsošanas kārta, viņa arī ir nobalsojusi, tātad pieņemts. Ar to kungs jums paveicies. EKR mēs pieskaitījām sešas balsis. Tas nu būtu pateikts 51. grozījums par pret, atturās, pieņemts. NV35 par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 4 par, pret, atturās, pieņemts. NV7 par, pret, atturās, EPP, kā jūs balsojat? Mostaties. Pieņemts. Kompromiss 5 par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 6 par, pret, atturās, pieņemts. 85. par, pret, atturās, pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Pārbaudīsim. 85. grozījums sākam balsot.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 atturās pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturās pieņemts. Grozījums 68 par pret atturās. Nav skaidrības. Balsosim par 68. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Celiet rokas. NV 19 par. Pret. Atturās. Šķiet, ka pieņemts. Pieņemts. Kompromis 10 par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss 11 par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 12 par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 13 par, pret, atturās, pieņemts. 124. par, pret, atturās, noraidīts. 128. par, pret, atturās, noraidīts. 129. par, pret, atturās, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 70. par, pret, atturās, noraidīts. 15. par pret, atturās, pieņemts. 16. par, pret, atturās, pieņemts. Grozījums numur 1. 1 par, pret, atturās, pieņemts. 2 par, pret, atturās, pieņemts. 3 par, pret, atturās, pieņemts. Labi, pārbaudīsim trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Bilbao kundze balsoja par. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturās. Pieņemts. Piektais par. Pret. Atturās. Pieņemts. Itre A. Kurš par? pret, atturās, pieņemts. Sestais par, pret, atturās, pieņemts. Septītais par, pret, atturās, pieņemts. Astotais par, pret, atturās, pieņemts. Devītais par, pret, atturās, noraidīts. Septiņpadsmitais par Kompromiss numur 17. Paldies, Revo Dalons kundzei, ka eh, koriģējat mans teikto. Jā, es atvainojos, es klepoju. Tātad, kurš par? Pret, atturās, pieņemts. 12. par, pret, atturās, pieņemts. 14. par, pret, atturās, noraidīts. 16. par, pret, atturās noraidīts. 15. par pret atturās nav skaidrības. Balsosim. 15. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 18 par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss 19 par pret, atturās, pieņemts. 25. grozījums par, pret, atturās, skaidrības nav. Pārbaudīsim, sākam balsot. 25. grozījums. 25. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. par pret atturās pieņemts. 31. par pret atturās pieņemts. 29. par pret atturās pieņemts. Kompromiss 20 par pret atturās pieņemts. 35. par pret atturās noraidīts. Kompromiss 21 par, pret, atturās, pieņemts. Grozījums numur 42 par, pret, atturās. EPP, kā jūs balsojat? Par? Tad vēlreiz, kurš par? Pret, atturās, pieņemts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 Un sākam um, gala balsojumu. Tātad galīgais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Bilbao kundze, jūs balsojat par. Tādā gadījumā 29 pār 6 atturējušies. Apsveicu ar to kungs, jūsu ziņojums ir pieņemts. Allez, nous continuons. Labi, turpināsim. Priekšlikums, ar ko laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam izveidot digitālās Eiropas programmu. Te mums ir jāsagatavo atzinums ITRE komitejai, un mūsu referenti ir Klūns kundze. Labdien, Klūns kundze! Mirklīti, mirklīti! Si vous voulez discuter! Ja vēlaties sarunāties, tad lūdzu izējiet no zāles. Klūns kundze, vārds jums lūdzu iepazīstiniet ar savu ziņojumu. Eh, Paldies, jā. Digitālais Eiropas programma no 21. līdz 27. gadam. Eh, te mums ir nepieciešams atzinums par šo programmu, un atzinums ir nepieciešams ITRE komitejai. Mēs uh, Mēs sagaidām komisijas priekšlikumu un arī atbalstām to par jaunās digitālās programmas izveidu un piekrītam arī mērķiem veicināt un atbalstīt uh, digitalizāciju Eiropas ekonomikā un sabiedrībā. Tas ir ļoti labi. Eiropā ir jābūt globālam līderim šajā jomā. Lai tehniskā revolūcija te attīstās ātri, lai mūsu ekonomika arī tiktu adekvāti sagatavot, lai vislabāk arī sagatavoto šiem izaicinājumiem. Jā, veicina Eiropas konkurētspēja, jāveicina iekļaujoša vieda izaugsme, un tas ir arī programmas mērķis. Šī ir pirmā pana Eiropas līmeņa digitālā programma, kas veicinās investīcijas visā Eiropas Savienībā. No transporta perspektīvas viens no galvenajiem mērķiem ir kibernoziedzības apkarošana. To mēs varam, protams, tikai un vienīgi apsveikt šajā programmā jābūt augstiem standārtiem transporta nozarē, jo mēs kļūstam aizvien savienotāki. Tālāk arī digitalizācijas prasmes transporta nozarē, ir jāizvairās no trūkumiem prasmu jomā. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu. Digitalizācija visbeidzot ir pelnījusi arī pane Eiropas programmu un attiecīgas investīcijas. Ir dažas lietas, ko gribētu minēt mūsu atzinumā. Uh, ņemot vērā to, ka arī tā attīstās uh, autonomija transporta līdzekļi. Es gribētu, lai komisija vairāk šeit precizētu atbildības un drošības jautājumus, lai šos transporta līdzekļus varētu ātri integrēt tirgū. Tad arī programmā ir jābūt adekvātiem rīkiem, lai atbalstītu jaunu uzņēmumus, mazos vidējos uzņēmumus, lai ātri tirgu nonāktu inovācijas. Tas, manuprāt, ir svarīgi. Programmā ir jābūt arī um, akcentam uz to, lai arī šīm programmām varētu piekļūt arī vecā gadagājuma cilvēki, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tad visbeidzot arī programmai jānodrošina sinerģija uh, un um, papildinājums ar citiem fondiem, transporta nozarē CF2 dažādi projekti, kam ir arī pārnozaru dimensija, kur ir kopīgas intereses, lai mēs pēc iespējas e, arī efektīvāk varētu izmantot finanses sabiedrība pilsoņiem. Esmu tad līdz ar to arī gatavs sadarboties ar citiem referentiem šajā jomā, lai izstrādātu arī transporta komitejas nostāju par šo failu un sagaidu arī jūsu iedokļus par šo. Noteikti būs interesantas un auglīgas diskusijas, sagatavojot komitejas atzinumu šai programmai. Paldies! Merci beaucoup, Madame Klun. Paldies. Kā Puto kunga šeit nav, kurš izteiksies viņa vietā? Non, bon, ok. Monsieur Tozoski, la parole est à vous. Ah, c'est monsieur Zlotovski qui prend la parole. Allez-y. Yes. Zlotovska kungs. Jā, Tašanovska kunga vietā. <laughs> Our shadow rapporteur, colleague. Ženovska kungām vajadzētu doties uz ITRA komiteju, jo tur viņš ir pašlaik arī ļoti aktīvs. Tātad viņa vēstījums. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu. Šis ir vēl viens solis ceļā uz to, lai noslēgtu digitālo vienoto tirgu. Viņš arī atzīst, uh, referenta tekstu, ka tas ir lielisks pamats Trānu komitejas atzinumam. Mūsu ēnu referents tomēr ir identificējis arī tādas jomas, kur atzinumu vēl varētu uzlabot. Pirmkārt, lai arī kibernoziedzības apkarošana ir ļoti svarīga, tomēr arī ir jārunā par specifiskiem mērķiem, runājot arī par mākslīgo inteliģenci un citiem jautājumiem. Tālāk arī referents norāda uz to, cik svarīgas ir sinerģijas ar citām programmām un fondiem. Par šo arī tad Anna referents nosaka jaunā Eiropas komisijas programma, iekļauj labas uh, programmas kā Kopernikus un Galileo. Un visbeidzot, Anna referents uzskata, ka ir nepieciešams arī precizējums attiecībā uz digitālo inovāciju centriem, lai varētu tur piedalīties arī trešās valstis. Esam iecerējuši arī iesniegt grozījumus šajā sakarā. Un referents arī jau ir gatavs un sagaida konstruktīvu sadarbību ar referents kundzi un citiem man referentiem. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Zataski. Monsieur... Paldies, Rikē kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos Rikunkundzei par darbu. Darbs tiešām izcils. Mm. Jau gaidījām šo ziņojumu vairāk kā desmit gadus, un tad, protams, ja šāda veida komisijas priekšlikums uh, būtu iesniegts desmit gadus atpakaļ, nu tad Eiropa digitalizācijas jomā būtu tagad labākā pozīcijā, bet nu labi, labāk vēlāk nekā nekad. Es, protams, piekrītu arī tam, ko sācīja referenti, atbalstu viņas arī grozījumus, šie pieci specifiskie mērķi. Tas arī sasaucas jā, ar komisijas uh, uh nostāju. Es domāju, ka varam strādāt pie dažādiem, dažādām jomām, pie tradicionāliem transporta veidiem, pie dzelzceļa, piemēram. Arī, protams, atbalstu autonomo transporta līdzekļu uh, Eh, šo jautājumu, tad ir jābūt arī sinerģijai starp transportiem, telekomunikācijām un arī tīklu finansēšanu. Tad arī šī saskaņošana, kā jau tas tika teikts, arī ar citām programmām. Te arī mēs iesniegsim eh, grozījumus, bet daudz grozījumu nebūs, jo lielu eh, mērā piekrītu šai filozofijai un pamatdomai. Piekrītu arī komisijas priekšlikumam no mūsu puses nevaram izteikt liels iebildes. Mums tāda nav. Paldies! Paldies, Rikē kungs! Delunde kungs, lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētājs runāja kolēģa um, Evans vārdā kas vēlējās norādīt, ka atbalstām referents atzinumu, un tad vēl arī stiprināsim to vairāk uh, sekošos punktos datu aizsardzība privātums. Uh, jāsaglabā un jāpa, jāveido augstas kvalitātes darba vietas, jāatbalsta MVU un jāpalielina digitalizācija, jākoncentrējas arī uz zaļo loģistiku, lai transports būtu ilgtspējīgs. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, ļoti efektīvi. Paldies, Delunde kungs! Un tagad vēršos pie komisijas. Vārds Mielova kungam. La parole est à vous au nom de la Commission. Mihailov kungs. Ah, nu, nu, am proposat deja doamna, doamna Truc uh, notre vision pour the, maybe I'll switch in English. Uh, we already... Paldies! Tātad nesam nākuši lai šo priekšlikumu. Ir specifisks otrais mērķis Jā, šeit ir dažādas jomas, kas mūsuprāt arī palielinās šo mākslīgo uh, inteliģenci, koncentrējamies arī uz viedajām pilsētām, uz transporta nozari un arī enerģētikas nozari, jo īpaši un vēlamies, lai arī m, mm, tiktu nodrošināt sinerģijas starp šīm jomām. Kā mēs varam nodrošināt arī jo, um, šo piemērošanu dažādās jomās, tad mēs arī vēlamies, lai transporta sistēma pilsētā tiktu izmantota urbānā platforma, te ir specifisks mērķis. Esam paredzējuši arī masveidā izmantot viedo pilsētu urbānās platformas kas arī tad pārvaldīs dažādas vietas pilsētās, un te mēs runājam par pilsētām, jo tur ir, prot, tās ir, protams, koncentrētākās zonas, kur ir arī viss uh, lielāks, blīvāk iedzīvotājs skaits, arī lielākais IKP izaugums, bet, protams, kad runājam par autonomiju transporta līdzekļiem, tad mēs runājam arī ne tikai par pilsētām. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question. Paldies, man ir neliels jautājums komisijai, jo, ja mēs runājam par digitalizāciju rītdien, un arī mēs vēlamies visur internetu, vai jūs strādājat arī pie 5G savienojumības infrastruktūra jomā? Uh, okay, let, let me uh, answer this. Labi, es atbildēšu uz šo. 5G infrastruktūra. Tīkls par to uh, strādājam CEF programmā. Un te transporta jomā mēs koncentrējamies tieši uz transporta koridoriem, kur arī tiks uh, ieviest 5G. Jāpasaka šeit ļoti skaidri, kā digitālās Eiropas programmā galv... mēs nekoncentrējamies uz platjoslu, uz internetu, uz 5G. Mēs koncentrējamies uz trim galvenajām tehnoloģijām, kas ir šeit definētas kas ir identificētas, jo tiešām tas ir ļoti svarīgi mūsu nākotnē, mūsu digitālā nākotnē. Tātad šī datošana, kibernoziedzības apkarošana, Un galvenokārt šeit koncentrēsimies uz to, ka meklēsim dažādas iespējas, kāds varētu būt transporta jomā. Protams, īpaši runājot par autonomiem transporta līdzekļiem, ir iespējas, kādas ir no AI. Lūk, par to koncentrējamies. Merci beaucoup. Alors, une dernière petite question, parce que je suis... Un vēl viens jautājums jo man tiešām interesē jūsu atzinums, kundze. Jūs runājat par šo mākslīgo inteliģenci, vai jūs varētu lūdzu nodefinēt, vai komisija, piemēram, formalizēs un strādās pie vienas definīcijas par to, kas ir mākslīgā inteliģence. Šodien nav šādas definīcijas. Jā, es varu jums sniegt definīciju, bet es tagad no tā atturēšos. Nu, ir tagad vairākas definīcijas, bet es tagad neizteikšu savu definīciju. Tātad strādājam pie mākslīgās šīs inteliģences, un tad arī strādājam pie šīs definīcijas. Within, within a few months, or they, they, they are supposed to. Un tad arī šī grupa, kas strādā pie definīcijas, nāks ar to klajā gada beigās. Jā, paldies. Es arī gribētu šo definīciju līdz gada beigām. Klūna kundze, lūdzu, vārds jums noslēgumam. Jā, paldies, liels paldies ēnu referentiem. Nu, tiešām ļoti daudz pozitīvas attieksmes. Uh, esam, uh, tiešām viensprāts par daudzām lietām. Paldies arī priekšsētājs kundzei par jautājumiem un tiešām arī sāgaidu darbu ar priekšlikumiem, grozījumiem. Strādāsim ar ēnu referentiem. Noteikti būs ļoti pozitīvs rezultāts mūsu komiteja šeit darbā. Paldies! Paldies, Klun kundze, par jūsu priekšlikumu. Atgādina grozījuma iesniegšanas termiņš 4. 27. septembris 12. dienā. Nu ko? Turpināsim, bet es jums kaut ko lūkšu. Vande Kāmpa kungs, jūs vēlaties turpināt vai ieturēt kādu pauzīti? Turpinām, labi, turpinām. Regulas priekšlikums pār Invest EU programmu. Vim Vande Kāmpa kungs, jūs esat mūsu referents vārds jums par šo punktu. Lūdzu. Uh, sorry, jā. Uh, eh, mevrouw de voorzitter. Priekšsēdētājs kundze. Es eh, ko citu vēl gribēju pieminēt. Man varbūt vēl par delegācijas braucienu uz Poliju jāpastāsta, vai to mēs darīsim koordinatoru sēdē, vai kā jūs esat to ieplānojis. Ja vēlties, tad koordinatoru sēdē atbild priekšsēdētāji. Labi, paldies, es īsti nesapratu, kā rīkoties. Priekšsēdētājs kundze, mēs šodien runājam par jauno programmu Invest EU, investēt Eiropā. Un, ja mēs runājam par transporta sektoru, šī programma būs uh, nākamā programma pēc FC un būs ļoti svarīgs investīcija virzības instruments. ITRE un TRAN komiteja šeit dala kompetences saskaņā ar uh, 54 pāntu reglamentā. Budžeta komiteja ir atbildīgā, bet arī mēs 3, 4, 5, 7 pāntu varējām uh, sagatavot. Tur mums bija kopīgas kompetences uh, saskaņā ar 54. pāntu, un tas pats attiecas arī uz vairākiem pielikumiem. Priekšsēdētāji nekad uh, netika apšaubīta ESIF uh, veiksme un cik daudz šis instruments ir nesis transporta jomai. 24 miljārdu investīcijas tika piesaistītas uh, līdz uh, šī gada pavasarim. Un tas tika papildināts ar 8 miljārdiem eiro, ko piešķīra Eiropas Savienība. Līdz ar to mēs varētu runāt par tādu um, trīskāršu palielinošo efektu. Tagad mēs runājam par InvestEU, un, protams, tas uh, ir arī saskaņā ar sarunām par DFS un uh, sarunas par daudzgadu finanšu schēmu norisinās ļoti, ar, ļoti augstā līmenī. Tādēļ mums ir jāsaprot, kā vislabāk tematizēt šo jauno fondu. Mums ir jāpiedāvā garantijas par 38 miljardiem eiro. Uh, ko varētu panākt eh, no Eiropas Savienības, investēt 15,2 miljardus, 15,2 miljardi investīciju tātad no ES puses un garantētās investīcijas 38 miljardu eiro apmērā. InvestEU galvenokārt eh, tiks veltīts ilgtspējīgas infrastruktūras izstrādāšanai Sustainable Infrastructure Window angļu valodā. 11,5 miljardi eiro būtu nepieciešami tieši šim lauciņam. Protams, ar šādu līdzekļu palīdzību Eiropā var paveikt ārkārtīgi daudz. Priekšsēdētāji mums tāpat ir jāapzinās, ka investīju e eh, nozīmēs vienkāršošana attiecībā uz TNT normām, jo tiks apvienoti dažādi finanšu instrumenti, ko kādreiz eh, izmantojām ESIF ietvaros es atvainos CEF ietvaros uh, Connecting Europe instruments. Protams, uh, tiek runāts arī par klimata pārmaiņām. 21. pušu konferencē mēs jau par to runājām bet tiek runāts tāpat arī par drošību, jaunām darba vietām un transporta jomā strādājošo um, tālāku kvalificēšanos. Un tāpat ir svarīgs arī turisma sektors. Neaizmirsīsim pielikumus priekšsēdētājs kundze, ja mēs runājam par pašu regulu. Tur jau ir eh, viss ļoti eh, labi atrunāts, bet nu, tās pikantākās detaļas ir atrodamas pielikumos. Tādēļ arī ar tiem vajadzētu iepazīties pietiekami rūpīgi. Par ko es šeit runāju? Piemēram, uh, vairāk uzmanības eh, pievērst eh, dažādiem eh, autonomiem transporta līdzekļiem, kam nav nepieciešama šoferu līdzdalība. Arī dažādi pārobežu projekti saglabājot līdzsvaru, šo geogrāfisko līdzsvaru lai būtu tāds godīgs projektu uh, sadalījums pa dalību valstīm. Turisms arī ir kļūst par ļoti ievērojumu tautsēmniecības sektoru, tādēļ to nekādi nedrīkstam atstāt novārtā. Investīju varētu uh, vēl labāk uh, garantēt šo sinerģiju starp transportu, enerģiju un attīstību, kā arī digitalizāciju. un investīciju mērķim vajadzētu pirmām kārtām uh, panākt vismaz uh, to, lai vismaz 50% no infrastruktūras būtu ilgtspējīga. Bet es gribēju arī paust kritiku. Pirmām kārtām. Eiropas komisija ir paredzējusi šo projektu pārvaldību mainīt, ja mēs runājam par ESIFI Eiropu investīcija bankai šeit bija liela teikšana, bet eh, tagad eh, šķiet, ka Eiropas komisija grib šo lomu vairāk eh, piesavināties. Priekšsēdētājs kundze, nu te tiks radīta dubulta birokrātija pirmām kārtām EIB un Eiropas komisijas birokrātiskais sloks to papildinās. Es gribēju tādēļ dzirdēt, ko šajā sakarā varētu teikt Eiropas komisija. Ierunājam par investīju, kādi ir šie jauninājumi un papildvērtība. Tas arī ir ļoti svarīgi. Mums nevajag vienkārši šeit eh, pievērsties tikai kvantitatīvajam infrastruktūru aspektam. Mēs vēlamies eh, arī šo enerģētikas un digitālo dimensiju. Lūdzu e, jūs iesniegt grozījumus līdz šai ceturtdienai. Tas e, pagaidām būtu viss par šo lielisko jautājumu. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Vim van de... Paldies, Vandekāmpa kungs! Nekavējoties sākam dēbēties. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bedanke mich recht herzlich Lūdzu, kolēģi, paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisijai par šo priekšlikumu, paldies Fande Kampa kungam par šo uh, atzinumu. Transporta sektors patiešām ir ļoti nozīmīga joma, lai panāktu tos mērķus, par kuriem vienojamies Parīzes klimata konferencē. Uh, Mobilitātei ir jābūt uh, ilgtspējīgai, un, protams, tādu mēs nevaram izveidot bez valsts uh, palīdzības un investīcijām efektivitātei un arī vides aizsardzībai ir jātiek ņemtām vērā šajā nozarē. Mobilitāte uh, nevar atstāt tādā pabērnu lomā varbūt netik bagātus, pasaži, netik bagātus pasažierus un arī citas vārīgākas sabiedrības grupas un tās pašvaldības, kurām ir mazāk naudas, nekādā veidā nedrīkstētu ciest šo projektu īstenošanas gaitā. Tādēļ ir jāparūpēs par pienācīgu finansiālo segumu pilnīgi visur bez diskriminācijas. Uh, Ja mēs runājam par uh, personas, par vieglu automašīnu nodevām un cita veida likumdošanu, diemžēl tas uh, pirmām kārtām ņem vērā tieši ekonomikas, tautsaimniecības intereses, uh, bet sociālajie jautājumi tiek patiešām piemirsti godīga, līdztiesīga attieksme. Es domāju, tas ir pats galvenais, kas šeit būtu jāuzsver. Es ar prieku turpināšu sadarboties ar uh, mūsu referentu, un man politiskā grupa arī iesniegs grozījumus. Paldies! Paldies! Zlotovska kungs lūdzu. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję panu posłowi za przygotowanie. Paldies! Paldies par to, ka sagatavojot šo atzinumu tekstu. Mēs pilnībā atbalstām to, ka izveidosim jaunu instrumentu, kas harmonizēs uh, Mm, daudz dažādas finanšu instruments, kas tagad ir pieejami Eiropas Savienībā, harmonizējot standārtus, normas un programmas. Tas noteikti stiprinās šo instrumentu. Nu, piesaistīs investīcijas. Tas ļaus arī izmantot šo finanšu instrumentu rezultātus arī kohēzijas programmā Piekrīt šeit Vanda Kampa kungam, kurš saka, ka investīcijas infrastruktūrās um, ES Invest programmā, ka šīs investīcijas ir jāgarantē tik tādā pat līmenī kā Eiropas um, strateģiskajā investīciju fondā, taču neaizmirsīsim kā mēs gribam daudz vairāk tieši cefi jomā. Invest EU ir lieliski iespēja, lai varētu investēt drošībā, īpaši savu zemes transportā. Šim noteikti ir jābūt prioritāram projektam. Te varbūt ir arī jāparedz vairāk investīciju. Te varētu uzlabot komisijas programmu. Investoriem ir liela problēma tas, ka 50% investīciju ir jāatrod um, ilgspējīgai infrastruktūrai un ka tam ir jābūt ilgspējīgās attīstības politikā. Mēs piedāvājam 20% šai sakarā. Un tad uh, šis finansējums 20%, lai atbalstītu dažādi ilgspējīgos aspektus. Tad arī ir iebildumi par dažiem infrastruktūra jautājumiem. Šeit varu piekrist tam, ko teica Vanda Kampa kungs. Uh, par to, ka nevis ECB ar to nodarbosies, bet komisija. EIB līdz šim tiešām strādājas ļoti labi, un ja mēs tagad atmetīsim šo praksi, Tas nozīmēs, ka mēs zaudēsim uh, zinošo ekspertu zināšanas. Mēs atbalstām Vēnē Kāmba kunga ziņojumu un arī sniegsim savus grozījumus. Paldies! Paldies, Latovska kungs! Un tagad zaļo vārdā es, Anē Rikē kungs. Lūdzu, lūdzu. Prezidenta. Enfin. Bien. Donc, euh, d'abord remercier. Tātad. Paldies Vimam par ļoti nopietnu ziņojumu, ļoti labi argumentēts. Mēs atbalstām viņa izteiktos priekšlikumus, īpaši jau par mehānismu šo efektivitātes palielināšana, tad arī turisma aspekts, kas ir ļoti svarīgs ekonomikai, un tiešām arī šāda veida instrumentā tam ir jāatvēl pie atbilstīga vieta, tālāk klimats. Te arī procenti samazinās, bet par to mēs noteikti vēl diskutēsim. Atgriezīsimies arī pie sauszemes transporta pat ja tam netiek atvēlēt, varbūt vienmēr pietiekama vieta šajā komitejā. Tātad eh, sauszemes transporta jomā mums noteikti vēl būs jārunā arī runājot par piesārņojumu un tam līdzīgi. Tālāk arī otrais pielikums Tad, tad arī, cik es labi atceros, tad tieši dažādas garšvielas ir nīderlandiešu specialitāte. Un, un otrajā pielikumā tad, tad lidostas, alternatīvai degviela. Varbūt vai mm, par automatizēto vai autonomo transporta līdzekli, par ko Te vajadzētu drīzāk runāt. Es domāju, automatizēts ir pārāk restriktīvi. Un arī par diversifikāciju vajadzētu runāt, varbūt ir kā tulkošanas problēma. Un tad vēl, kā jūs jau sacījāt, par benchmarking arī mēs varētu runāt, jā, bet to nevajadzētu piemērot visam tīklam. Tālāk komisijas piedāvātajos vispārējos noteikumos. Jautājums ir par fondiem, no kurienes mēs iegūstam šos fondus. Varbūt tas nav īsti transporta jautājums, taču atgādināšu, ka mums bija liels, uh, liela pārsteiguma par MIE un uh, par apvārsni 2020, no kurienes ka tur no nu, turienes tika ņemta nauda, un tas um, izraisīja neapmierinātību. Tālāk par pārvaldību gribu uzteikt komisijas iniciatīvu no EIB šo, guve, šo pārvaldību pārnest uz četru komiteju ekspertīzi. Paskaidrošu jūs, ko sacīs Lutovska kungs. Nebiju apmierināts ar EIB darbu, bet tas notika vieniem, tas ir vieniem sladēļ, proti. Uh, Lai kāda būtu arī komiteja, padomas komiteja vai cita, tas vienmēr noslēdzās bankas uh, pārvaldes komitejā, taču viņi nestrādā kā politiķi, un tā rezultātā uh, gar EIB nekad nesniedza garantiju šai mehā, šim mehānismam. Tā rezultātā tas ievērojami samazināja iespēju iejaukties lietās, kur bija pieviena konkrēta Eiropas pievienotā vērtība. Tādējādi šīs pārvaldības mājiņu tiešām varu apsveikt, mēs jau to prasījām, un man prieks, ka e IB komiteja vairs nebūs tā, kas pieņems lēmumu. Tad, tad arī tas, ka esam. Um, to visu nošķīruši arī fonda kontekstā. Tas tiešām ir uzsekāmi, apsveicami. Tad arī uzskatu, kā padomes platformās un portālos ir lielāka šī redzamība. Un tad arī jau par mehānismu nosaukumu varbūt arī tur varētu vēl kaut ko pamainīt. Pirmais pielikums par pārdali, tur iesniegsim arī grozījumus un ir ļoti svarīgi, lai ši, par šo mehānismu mēs runātu tagad, tā, kas ir, tas ir uzlabot, centralizēts, vienkāršotāks, tas centralizē instrumentus, finanšu instrumentus uzlabojām pārvaldi, atgriežamies pie Eiropas pievienotās vērtības, mēs atbalstīsim Vīma ziņojumu un iesniegsim dažus grozījumus. Esam tiešām ļoti priecīgi arī par šo komisijas priekšlikumu. Paldies, Rikē kungs. Un tagad vārds um, zaļajiem. Un kurš tad uzstāsies? Es vai jūs, Kistolār kungs? Jūs? Sur l'avis de budget, vous voulez que je le fasse ou vous le faites? Tēlārkungs, vai jūs uzstāsieties? Jūs vēlaties, lai es skaidroju mūsu nostāju? Labi. Vim van de Kamp, merci par votre travail. Paldies, Vim eh, van de Kamp kungs, par paveikto darbu. Mūsu galvenais eh, satraukums ir par to, lai investīcijas un PPP eh, tik tiešām būtu līdzsvaroti, lai labāk eh, tiktu sadalīti gan ieguvumi, gan zaudējumi. Un ko tas nozīmē tīri konkrēti? Tas nozīmē, ka profils nevajadzētu privatizēt, <laughs> šos te uh, iegums nevajadzētu privatizēt un zaudējums nevajadzētu uzņemties tikai un vienīgi sabiedrībā, jo īpaši tad, ja mēs runājam par publisko budžetu. Un te nu ir uh, runa par šo te trešo grozījumu jūsu uh, atzinumu projektā. Otrakārt, kad mēs runājam par prioritārām investīcijām, tās noteikti ir jāpavada ar reāliem projektiem. Un šādiem, ar šādiem konkrētiem mērķiem, kā jūs labi saprotat, Vandikam kungs, mēs uh, šobrīd, šobrīd spēlējamies ar uguni. Uh, Un mums ir jāraugās, kā varam īstenot to saskaņā ar uh, Parīzes vienošanos un arī saskaņā ar mūsu mērķiem par CO2 uh, samazināšanu. Tas nozīmē, ka mums nevajadzētu novērtēt par zemu visus tos jautājumus, kas ir saistīti ar ārējām izmaksām, kā mēs uh, varēsim tikt galā ar šo problēmu. Pandi Kampkungs, es priecājos par to, ka jūs savā atzinuma projektā pieminat arī turismu. Uh, kas sākotnēji bija pilnībā piemirsts. Es domāju, ka šis, šī nozara arī ir jāiesaista un jāiegūst ir ne tikai turistiem, bet arī iedzīvotājiem tajos reģionos, kur turisti tiek uzņemti. Bet ir kāda lieta, ko es īsti labi nesapratu, Vandi Kampkungs. Un tajā es jums nepiekrītu, proti jūs sakāt savā dokumentā, un es labprāt dzirdētu ko detalizētāk. Uh, no jūsu puses jūs uzsverat ideju, saskaņā ar kuru mazāk nekā 50% investīciju ir uh, jāpalīdz sasniegt uh, vidas aizsardzības mērķus. Nu, te es jums nevaru piekrist. Un jāsaka, tas sasaucas ar Rikē kunga teikto, nu, būtu labi, ja jūs varētu mums paskaidrot. Nevēlties paskaidrot? Vēlties, domāju, paskaidrot, bet uh, jūs mājāt ar galvu tā, ka varēja saprast, ka nē. Jūs ne, nepiekrītat Dominikam Rikē? Nē, nē, es piekrītu, uh, jo viņš tik tiek, tiešām ir ekoloģists. Nu tad tas ir jaunums, saka uh, eh, Vandekām kungs. Labi. Turpināsim. Nu, ja jūs varētu man paskaidrot, kāpēc esat izvēlējies šādu pieeju, eh, varbūt mēs varētu diskutēt eh, par um, kompromisiem. Tagad vārds Revodalons kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Atzinam projekts, ar kuru mēs tiekam eh, iepazīstināti par eh, šo programmu Invest EU, lai aizstātu eh, līdzšinējo investīciju, strateģisko investīciju projektu. Tik tiešām ir ar ļoti ambicioziem mērķiem, lai nodrošinātu to, ka šī jaunā programma tik tiešām pareizi finansē transporta projektus. Es pilnībā atbalstu visus tos grozījumus, kas paredz paplašināt aptvērumu un iekļaujot RTMS programmas dzelzceļām. Uh, tāpat arī alternatīvās degvielas uh, projekts un uh, vispārīgāk runājot uh, ilgspējīgu mobilitāti. Es atbalstu arī to, ka RTVT projekts tiek iekļauts, jo programmai nevajadzētu domāt tikai un vienīgi par prioritāriem koridoriem, bet vajadzētu domāt arī par to, kā mēs finansējam projektus, kas ļauj piesaistīt, savienot tos reģionus, kas ir attālāki. 50% finansējumu, kas tiek paredzēts um, klimata mm, mērķiem, manuprāt, nav pietiekami. Es domāju, ka mums vajadzētu šo mērķi palielināt, proti, līdz 60%, kā tas ir Eiropas Connecting Europe Facility gadījumā. Un uh, es arī turpmāk uh, cīnīšos šajā komitejā par to, par ko cīnījos strateģisko investīciju projektu ietvaros, proti uh, budžeta fleksibilitāte. Invest EU uh, programmai nevajadzētu koncentrēties tikai un vienīgi uz privātajām investīcijām, bet tam vajadzētu palīdzēt arī veicināt publiskās investīcijas, jo bez masveida publiskajām investīcijām mums neizdosies sasniegt savus mēģus ekoloģiskās pārejas jomā. Un te no nu es piedāvātu izslēgt no budžeta deficīta aprēķiniem tos projekts, kas ļauj īstenot um, šos te mūsu mērķus. Paldies! Paldies! Tagad nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es priecājos par šo atzinumu projektu, jo īpaši runājot par dažiem punktiem, proti, kur paredzēts likt uzsvaru uz pārobežu um, aspektiem. Mēs zinām, ka tie ir visvājākie reģioni, um, jo pārobežu reģioni ir tie, kuriem visvairāk nepieciešams palīdzības. Un visbeidzot arī um, ekoloģiskā geogrāfiskā līdzsvara jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs jau piedzīvojām šogad to, ka daži reģioni bija privileģētāki nekā citi, un es priecājos arī par šo priekšlikumu, kas saistīts ar turismu. Ik gadus šī nozara tikai pieaug un vēršas plašumā. Mums Ir skaidrs arī, ka atbalsts eh, investīcijām eh, pats par sevi nav pietiekams, lai atrisinātu visas problēmas un izaicinājumus, kas saistīti ar eh, bezdarbu, klimata pārmaiņām un tā tālāk un tā joprojām. Un ir arī grūti piekļūt finansējumam, kas bieži vien neļauj izmantot šī, šo programmu piedāvātos, piedāvātās iespējas un neļauj mums sasniegt mērķus. Kas attiecas uz normām standartiem, es domāju, ka te vajadzētu uh, striktākus uh, noteikumus. InvestEU ir ārkārtīgi interes, svarīgs instruments, lai veicinātu publiskās investīcijas transporta jomā. Un Šai programmai noteikti būtu jāsasaucas ar uh, klimatu pārmaiņu uh, izaicinājumiem, bet nevajadzētu aizmirst arī par sociālo dimensiju. Un katrā ziņā mēs nevaram aprobežoties tikai uh, ar to, ka mēs uzturam līdzšinējās infrastruktūras. Paldies, paldies Demonte kundzei, un tagad uh, vēršos pie komisijas pārstāvjiem. Man ir prieks uh, šeit sveikt Ester Gogers kundzi, sveicu jūs komitejā. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Kopumā Komisija ar lielu uzmanību iepazinusies ar atzinumu projektu un arī ieklausījās šās pēcpusdienas diskusijās. Ir daži uh, punkti, kuros mēs pilnībā varam piekrist uh, komitejas uh, piedāvātajiem priekšlikumiem, un citos punktos mēs varbūt no komisijas puses piedāvātu šos komentārus e, iestā, iestrādāt nevis pamatdokumentā, bet e, investīciju vadlīnijās, kas būs deleģētais akts, ar kuru jūs tiksiet iepazīstināt pavisam drīz. Un visbeidzot ir punkti, kuros mēs neesam viensprāts, bet mani kolēģi no uh, e, MUF ģenerāla direktorāta uh, specifiskāk runās par uh, šiem punktiem. Tālāk, tātad par pārvaldību. Pārmaiņas uh, salīdzinot ar FSI. Uh, pamato vairāk faktori. Vispirms jau tas, ka mēs eh, pavaram eh, piekļuvi garantijai, bet mums papildus vēl būs arī citi eh, partneri, MPP un uh, citi. Tātad mums ir jāmaina šī pārvaldība. Un otrs punkts, mēs vēlamies, lai šis jaunais projekts uh, vairāk fokusētos uz uh, konkrētiem politiskiem jautājumiem. Tātad mēs vēlamies vairāk politiskās pārvaldības, kas tik tiešām ir mūsu politiskās prioritātes. Tas arī skaidro šīs izmaiņas pārvaldībā. Protams, ka mēs dzirdējām zinām kritiku. Uh, Un varbūt šādi tādi pielāgojumi varētu tikt um, ieviesti um, sarunās. Mēs ieklausīsimies arī komentāros uh, vadošajā komitejā. Katrā ziņā esam atvēri uzklausīt komentārus. Bet mēs uzskatām, ka nebūtu pareizi gluži vienkārši salīdzināt to ar FC situāciju, jo šis uh, instruments ir izveidots citādi. Paldies, priekšsēdētāji! Par tiem punktiem, kas izskanēja, es eh, izteikšu dažus komentārus, bet eh, darīšu to angliski. Es domāju, daudz tika diskutēts par prioritātēm, un mēs, protam, eh, protams, saprotam, ka šai komitejai ļoti interesē otrais pielikums. Vēlos uzsvērt to, kas izskanē, proti būs daudz pārskatāmības un skaidrības, eh, tad, kad tiks pieņemts investīciju vadlīnijas, un, ja es pareizi saprotu, tad komiteja ar tām varēs iepazīties pavisam drīz. Tāpēc es domāju, ka lielākā daļa grozījumu varēs tikt iestrādāt pamatdokumentā, bet arī daudzi dokumenti, eh, daudzi komentāri un varēs tikt iestrādāt šajās investīciju vadlīnijās. Kopumā eh, mēs piekrītam šim priekšlikumam par to, ka vajadzētu priori, padarīt par prioritāti vienu vai citu jomu, eh, jo īpaši transporta jomā. Un mēs arī saprotam, ka InvestEU uh, koncentrēsies uz TNT, bet arī uz horizontālajām prioritātēm, multimodalitāti, digitalizācija, dekarbonizācija un tā tālāk un tā joprojām. Mēs ar prieku iepazīsimies ar uh, grozījumiem sīkāk un lieliski saprot arī to, kas izskanēja par klimata pārmaiņām. Jau atkal jāsaka, mēs saprotam jūsu bažas, Komisija un MUV ģenerāldirektorāts piekrīt ambicioziem mērķiem, kas ir saskaņā ar mūsu mērķiem arī Connecting Europe Facility gadījumā. Runājot par mērķu uh, līmeni, varbūt mm, Vajadzētu vairāk skaidrot, kā mēs to varētu izvērtēt. Connecting Europe Facility komisijas gadījumā mēs pavisam skaidri pateicām, ka zaļie transporta veidi, kā uh, dzelzceļš un citi alternatīvie transporta veidi, kas uh, noved pie uh, paradigmas maiņa, tie ir pelnījuši lielāku atbalstu. Un konsekventi. Uh, tātad sekoja tam, kā mērķi tiek sasniegti. Es domāju, ka šie mērķi ir sasniedzami. Par pārvaldību jau tik runāts, un pagaidām mums arī vairāk nekas nebūtu sakāms. Liels paldies! Un tagad vārds Vimam Bandikām kungam, kas noslēgs diskusijas. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir vairāki aspekti, ko gribēju pieminēt. Pirmām kārtām uzturēšana, maintenance, tas nav ES invest uzdevums. Es tā alaž to esmu uztvēris. Mums ir jādomā par jaunām investīcijām un tās dalību valstis, eh, kas ir izstrādājušas infrastruktūru projektus, ir manās acīs pašas atbildīgas arī par uh, uzturēšanu. Otrām kārtām Ja runājam par vides mērķiem, Kristīnas kundzei gribu atgādināt pērnā gada atzinumu, ko pieņēmām 28. martā. Lai sasniegtu vismaz 40% no ESIF finansējuma inovāciju ietvaros. Kristīne, Rikē, Kungs, Fransuāza. 30, 40, 50%. Es uzskatu, ka 40% ir tāds uh, zelta vidusceļš. Protams, jūsu ideālisms ir uh, ļoti cienījams, bet realitāte bieži vien ievieš korekcijas. Ja runājam par peļņu, nu tā ir tāda komunistiskas dabas piezīme. Protams, ka ir jāgūst peļņa ja jūs uzsākat, piemēram, kaut kādu lielu celtniecības projektu, nu, tad jūs kā. Uh, Jūs varat kā uzņēmējs, uh, protams, gūt pēļņu, nu, ja jūs to negūstat, tad, nu, tad jūs varat atgriezties laikposmā pirms uh, Franču revolūcijas, bet to jau mēs nevēlamies. Un visbeidzot pārvaldība. Es nepiekrītu komisijai. Komisija saka, ka tā vēlas pieņemt vairāk līkumu, uh, Ir jābūt arī zaļākai pieejai, to vēlas arī ETP, ir jābūt inovācijām, bet mēs runājam arī par aizdevumiem. Saskaņā ar ESIF noteikumiem eh, tiem ir jābūt, eh, protams, noteiktai tirgus vērtībai. Granti ir pieejami CEF un citu subsīdiju instrumentos. Bet tādus uh, neko, arī komerciālas dabas aizdevumus mēs nevaram uh, vēl apkraut ar pārlieku lielām procedūrām un normām. Jā, mēs vēlamies multimodālu, zaļāku, pārobežu transportu, bet Ja eh, komisija grib eh, šeit eh, vairāk noteikumu, nu es negribu atteikties arī no aizdevumiem. Tas tomēr ir vērtīgs uh, finanšu instruments, bet uzskatu, ka uh, ānu referendu sēdē, pateicoties Eiropas komisijas palīdzībai, mēs varēsim tādu labāku uh, definīciju atrast. Paldies, paldies, Vande Kampa kungs. Gribētu teikt ka varbūt esmu liela utopiste, kā jūs to teicāt, bet bez utopijas arī nekas nenotiek. Tā tad nav nekādu auglīgu rezultātu. Mums ir arī jādomā par utopiju, sevišķi tad, ja runājam par klimatu. Tas, lūk, būtu man sākāms. gribētu teikt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz ceturtdienai. Pulkstenis 18.00. Tā ir, tas ir 27. septembris. Madame Messner n'est pas encore là, et donc je vais suspendre. Meisneras kundzes vēl nav klāt, tad uz 15 minūtēm darbu pārtraucam. Oui, madame. Lūdzu bet vai visi kolēģi, kas eh, grib apspriest eh, uz sešiem paredzēto ziņojumu, ir klāt? Es palūkušos, saka priekšsēdētāja. Eiropas Reģionāls attīstības fonds un kohēzijas fonds. Atzinums, ko sagatavojas Alon Bonfoy kundze. EK ir klāt, tas būtu eh, Zlatovski kungs, ETP arī no FDD nav. Ir, ir uh, Dominiks Rikē no sociālistiem. Es jūs aizmirsu galīgi, tas ir ļoti dīvaini, saka priekšsādātā Rikē kungs, piedodiet. Vai mēs tad varētu tagad uzreiz astoto punktu izskatīt? jo visi uh, ieinteresētie ir klāt jau zālē, un tad mēs varam tā darbu saplānot. Tā tad nebūs pauzes. Astotais punkts. Un pēc tam atgriezīsimies pie Maisners kundzes, kad viņa būs ieradusies. Revodalon kundze, lūdzu. Merci beaucoup, madame la présidente. Alors. Paldies, liels paldies priekšsētāji. Nu, tas ir, zināmā mērā, saistīts ar iepriekšējo ziņojumu, tāpēc es domāju, ka mēs tagad to skatām pareizā kārtībā. Tātad mūsu atzinums par Eiropas reģionālas attīstības uh, fondu un kohēzijas fondu. Tā ir iespēja uh, tātad nostiprināt transporta dimensiju, kas ir viena no prioritātēm šīm programmām. Uh, jāsaka, ka komisijas priekšlikums rada problēmas, jo tas ierobežo reģionu iespējas izmantot reģionālo fondu uh, transporta jomā. Vispirms komisija neiekļauj strateģisko mērķi numur 3 - Eiropa, kas būtu savienota, TNT. Nu, pateicoties šai te tematiskajai kontra, koncentrācijai, komisija piedāvā uh, piešķirt līdzekļu strateģiskiem mērķiem numur viens un e, strateģiskiem uh, mērķiem numur trīs - zaļāka Eiropa. Uh, Tas uh, paredz ļoti nelielas uh, manevrēšanas iespējas reģioniem. Atziņuma projektā es piedāvāju uh, domāt tieši par šo dimensiju. Es piedāvāju samazināt šo te, kas. Tātad, lai paredzētu uh, daļu līdzekļu novirzīt uh, saminotai Eiropai. Uh, es piedāvāju 27% no reģionālā fonda um, pārējais reģioniem un uh, 20% uh, mazāk attīstītiem reģioniem. Tālāk, kas man, uh, manuprāt, rada problēmas, tas, ka transports uh, nav prioritē, prioritārijos mērķos viens un divi. Uh, tas jo īpaši sasaistīs rokas mazāk attīstītajiem reģioniem, kas nevarēs izmantot līdzekļus, lai līdzfinansētu projektus transporta, projektus transporta jomā. Lai to uh, mainītu. Es piedāvāju iekļaut specifiskus mērķus, kas ir saistīti tieši trans ar transportu. Vispirms, kas saistīts ar um, inteliģento mobilitāti, tātad uh, domājot par uh, inteliģentāku Eiropu. Tālāk, īpašs mēķis, eh, kas eh, ļautu domāt par mobilitāti kā eh, teritoriālās kohēzijas līdzekli un tālāk specifisku mēķi, kas būtu saistīts ar piekļuvi publiskajam transportam un domājot tieši par sociālāku Eiropu. Tālāk es piedāvāju svītrot komisijas priekšlikumu, kas paredz izslēgt investīcijas lidostās. Um, un tā tālāk. Paldies priekšsēdētāji! Liels paldies Revoda Lons kundzei un tagad uh, vārds jums, uh, Vim van de Kamp kungs. Uh, voorzitter, dank u zeer. Ik heb... Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir tas gods šodien runāt dārgās kolēģis Klaudijas Montero Dagilar vārdā. Viņa joprojām ir dekrēta atvaļinājumā, viņa gribēja kolēģis pasveicināt. Gribēju pateikties uh, referentei par izvēlēto pieeju, bet nu, būšu nedaudz piesardzīgāks nekā viņa. Uzskatām, ka Eiropas reģionālās attīstības fonda fondu un nevar tā vienkārši apkraut ar visāda veida uzdevumiem. Tas ir Eiropas reģionālās attiecības fonds. Mēs, protams, vēlamies inovatīvāku, zaļāku transportu, jo uh, vairāk mērķus sasniegsim, jo labāk, bet transporta komitejai varbūt arī nevajadzētu pašai sevi uh, pārvērtēt. ERAF, protams, sasaucas ar diskusijām par DFS, un mēs nesen arī pieņēmām Rikēja kunga atzinumu kas tika sagatavots par budžeta komitejas ziņojumu. Un liela daļa no ERAF paredzētajiem līdzekļiem tiek piešķirti CEF uh, Un, ja Kristīnas kundze arī uh, vēl gribēs paņemt kādu kumiosu no ERAF, nu tad mums uh, ir patiešām jāpiesargās, pie kā tad mēs galu galā nonāksim. Tātad DFS, kohēzijas fonds un ERAF uh, šādas uh, savs, šo savstarpējo saspēli patiešām vajadzētu ļoti rūpīgi aplūkot un nevajadzētu uh, līdzekļus te pārlikt no viena fonda uh, otrā līdz bezgalībai. Tiek runāts arī par uh, šiem visnomaļākajiem reģioniem, par investīcijām uh, lidostās tajos. Būsim pat tiešām uzmanīgi. Šie reģioni, protams, tos var attīstīt pateicoties reģionālajām lidostām. Man gan liekas, ka ir par daudz reģionālo lidostu, bet nu ne jau ultraperifērējos reģionos. Mums tāpat vajadzētu iesniegt konstruktīvus grozījumus. Uh, un jādomā, kā mēs tad eh, varētu labvēlīgi un tā veiksmīgi noslēgt darbu pie šī atzinuma. Paldies, un tagad Zlatovska kungs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies, kolēģi. Paldies referentē, kas iepazīstinājusi ar savu atzinumu projektu. Kohēzijas politika joprojām ir svarīgākais investīcija av avats infrastruktūras projektiem, un tas ļauj iekļaut nabadzīgākos reģionus Eiropas transporta tīklā. Tāpēc atbalsts infrastruktūrai um, transporta jomā ir jāpatur līdšanējā, vismaz līdšanējā līmenī. Tāpat arī būtu jāpatur spēkā iespēja finansēt lielāko uh, iespējamo uh, projektu skaitu arī um, lidostām un arī atbalstīt projektus, kas paredz iegādāties uh, dzelzceļa aprīkojumu. ir jādomā par intermodālo transporta veidu, jo um, dzelzceļa transports ir labākā alternatīva pasažieru un uh, kravu pārvadāšanai. Arī um, aviācijas jomā jāņem vērā tas, ka mums ir arvien vairāk vajadzību. Uh, tirgus e, palielinās, uh, pasažieru skaits arī palielinās, un ties, ka uh, Pagātnē mums varbūt bija problēmas ar projektu efektivitāti, bet Polijā gadu no gada reģionālās lidostas uzņem arvien lielāku skaitu pasažieru, tāpēc mēs nepiekrītam tam, ka tiek slēgts iespējas modernizēt šīs lidostas, izmantojot šos divus minētos fondus. Tāpat mums ir arī šaubas par to, uh, Vai komisija ir ņemusi vērā pareizos mērķus klimata jomā? Komisija min 30% un kohēzijas fonda ietvaros tie ir 37%. Daudzgad finanšu schēmā tie ir 25% Eiropas Savienības budžeta, kurus paredzēts izmantot šiem mērķiem. Es domāju, ka mums vajadzētu būt fleksiblākiem un vajadzētu ņemt vērā eh, vajadzības un arī eh, situāciju katrā dalībvalstī. Tāpēc eh, vajadzētu uzturēt dialogu ar katru dalībvalsti atsevišķi, lai identificētu tās jomas, kurās ir visvairāk nepieciešams atbalsts. Ir jāņem vairāk arī, ka bieži vien um, situācija atšķiras, jo varbūt eh, reģioni vienā dalībvalstī eh, labāk izmanto šīs iespējas nekā citi. Tāpēc vajadzētu padarīt šo procesu kopumā par efektīgāku. Tālāk, kas attiecas uz atziņām projektu kā tādu, jāsaka, ka mēs kopumā piekrītam tajā piedāvātajam virzienam, piekrītam daudziem uh, punktiem, kas tur iekļaut, jo īpaši, kas parāds pastiprināt sinerģiju ar dažādiem politiskiem instrumentiem un uh, kohēzijas politiku. Un mēs, protams, iesniegsim grozījumus un sagaidām labu sadarbību ar uh, atzinumu sagatavotāju. Paldies! Liels paldies Latovskungam, tagad vārds Rikē kungam. Lielas paldies priekšsēdētāji! Vispirms vēlos uh, pateikties Kristīnai par uh, to, ka viņa izmantojusi izdomu, lai uzlabotu šī atzinuma saturu. Jo tas, ko dzirdēju gan no Repo Dalons kundze, gan uh, Vim Bandem Kampfa, gan Zlatovska kungu, jāsaka, ka Mums transportu komitejā problēmas rada tas, ka Feder uh, fonds uh, nav uh, tik lielā mērā domāts par transporta jomu. Uh, un tas tā ir ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī uh, dalībvalstīs kopumā. Zlatovs kungs jau teica, ka uh, Reģionāla līmenī mēs bieži vien saskaramies ar grūtībām. Bieži vien ir grūti piesaistīt šos līdzekļus, jo uh, operatīvās programmas ir ārkārtīgi sarežģītas, noteikumi ir sarežģīti. Uh, tas viss ir ļoti smagnēji, aizņem ļoti daudz laika, pirmajos gados jau īpaši ir ļoti grūti. Un uh, līdz ar to līdzekļu apguva reģionālā līmenī nav pieņemama. Tā tad jāsaka, ka Mums īsti nepatīk eh, tas, kā tas tiek izmantots. Tātad, kā šie līdzekļi tiek izmantoti. Un šī iemesla dēļ es piedāvātu to, ko piedāvāja arī eh, citās komitejās, 20 eh, miljārdus no konkurētspējas uh, atvēlēt šim te cef, kas uh, līdz ar to arī sasauc ar komentāriem, kas jau izskanēja jo tādējādi mēs eh, varēsim garantēt to, ka tik tiešām mm, ņemt vērā tie jautājumi, kas mums ir svarīgi, ka um, ir viegls pielietojums katrā dalībvalstī, un mēs varēsim garantēt arī to, ka šie līdzekļi uh, eh, pietiekami labi tiks apgūti. Varētu arī uzskatīt, ka ja kohēzijas fonds kopumā ir uh, palīdzējis dalībvalstīm. Ja jūs atceraties, mēs savulaik pārnesām 10 miljārdus no 80 miljārdiem. Uh, nu, tātad tā bija diezgan ievērojama daļa - 10%, un te ir runa tikai par dažiem uh, procentiem. Tāpēc es domāju, ka šis priekšlikums, kas noteikti tiks um, pārstrādāts arī citās komitejās, es domāju, ir pelnījis to, lai mēs uh, panāktu lielāku skaidrību, vienkāršību un efektivitāti. Nu, varbūt uh, arī padomu mums palīdzēs, lai mēs varētu vienkāršot situāciju dalībvalstīm. Es domāju, ka mēs to varam atrisināt arī citādi, nevis tikai pārdefinējot jaunos mērķus federa ietvaros. Es domāju, ka ir līdzekļi, kurus mēs varētu specifiskāk atvēlēt konkrētiem eh, mērķiem, lai sasniegtu Eiropas līmeņa mērķus. Eh, arī reģioniem klājas grūti, jo uh, ir grūti saprast, kā uh, šīs programmas izmantot. Un jāraugās noteikti uz to, cik lielā mērā katrs reģions ir attīstīts. Arī tas ir viens no priekšlikumiem, kas noteikti ir jāpatur prātā. Un noslēgumā vēl viena lieta, kuru es īsti labi neizprotu. Es zinu, ka Kristīnai ļoti uh, svarīgs ir sociālais aspekts. Un tiek uzsvērts tas, ka Feder ir šis sociālais aspekts. Jā, es saprotu, ka tas nav tas pats finansējuma veids, bet um, varbūt to vajadzētu tālāk attīstīt. Nu, kopumā jāsaka, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi interesants, jo uh, tiek īstenot centieni uh, panākt jaunus mērķus. Es domāju, ka mums būs noteikti ļoti interesants tikšanās uh, diskutēt par šo jautājumu. Paldies! Liels paldies Rikē kungam un tagad vārds Tēlār kungam. Uh, thanks, Chair. Um, actually, I'm, um... Paldies. Es runāšu Džils Evans vārdā. Neatvainojos. Viņi ir mūsu referenti no zaļajiem. Viņi uzskata, ka investīcijas transporta projektos jāveic, lai varētu sasniegt Parīzes nolīguma mērķus, kā arī lai mazinātu ārējās izmaksas. Un tad šeit ir tiešām ļoti uzmanīgi arī jāizvērtē um, tēriņi, kas attiecies uz reģionālajiem, li, reģionālajām lidostām. Jo īpaši lidos, kas ir tuvis vienotrā, bet da, starp tām ir uh, kāds valsts robeža. Nu, piemēram, Vācijā, Nīderlandē, Beļģijā ir šādi piemēri. Tad, nu, ja mēs nopietni vēlamies uh, samazināt uh, izmešus, kā tas ir atrunāts Parīzē, tad Te nav runa par kādu ekonomisko ieguvumu konkrētai zonai. Mēs visi dzīvojam uz planētas Zeme. Mēs nevaram vienkārši atļauties emitēt pārāk daudz oglekļa. 25 miljārdi eiro, kas ir minēti ziņojumā no e RDF fonda un CDF līdzfinansējuma politika. Tātad ir 20 miljārdi esošajiem tiltiem un tuneļiem, lai uzlabotu tur um, drošību un tālāk specifiski projekti, piemēram, pārobežu, uh, reģionālai trūkstošie uh, dzelzceļa posmi kā arī dentī attīstība, dažādu reģionālo uh, tīklu integrēšana. Tur lūk, tas bija sākām žilai. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'elle filait. Madame Demonte, vous avez la... Demontes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos norādīt, ka varu piekrist Kristīnai šie, šajos jautājumos ir jābūt reģionālai un nevis valsts dimensijai, kad lemjam par prioritātēm. Uh, Es arī strādāju vietējā līmenī, to ļoti labi zinu, jo es nāku no reģiona, kam ir īpaši pierobežu status un zinu, ka var būt ievērojams atšķirības uh, no vienas, vienā reģionā citā reģionā. Tas noteikti ir jāpatur prātā. Par transportu runājot, šeit uh, ir tomēr reģionālajās lidos jāpadara daudz redzamākas. Uh, jo ir situācijas, kur lidosts atroda, atrodas vienotrai tuvu. Jā, tos varētu uzskatīt par kaut kādiem pārklājumiem, bet mm, tas varētu būt lieki. Taču tas nodrošina daudz dziedarbīgāku savienojumību un tas atbalsta arī turismu. Arī šajā komitejā vairāk kārt ir dzirdēts, ka uh, Eh, līdz 2050. gadam pasažieru skaits dubultosies, un arī tas ir jāpaturprātā. Nevaram atļauties to, ka attīstās tikai lielās lidostas. Un tad tur arī būs runa par koncesijām, un tad arī pakalpojumi būs slikti. Uh, Ir uh, jāatbalsta šāda veida reģionālās lidostas, lai varētu attīstīt tādu dāvisku attīstību aviācijas jomā. Tālāk par savienojamību. Šeit mēs runājam par attālinātiem reģioniem un par ļoti attālinātiem reģioniem. Mums ir jāatbalsta šie reģioni lai tur varētu arī nodrošināt uh, savienojamību ar dažādām teritorijām un visbeidzot par kritērijiem. Uh, Varbūt te komisija varētu sniegt skaidrojumu, jo pielikumā, komisijas priekšlikumā ir runa par to metodi, kā varētu sasniegt šo Eiropas savienojumības ar dažādiem teritorijām. 179. lapas pusē ir šis pielikums. Tā kā mēs runājam par attālinātām teritorijām un runājam par atbalstu pārobežu teritorijām, reģioniem, uh, Tad nu šeit mēs eh, ejam tā kā pretējā virzienā. Nu, vismaz kā es to lasu, bet vai es gribētu dzirdēt skaidrojumu. Tad ir arī atsauce uz iedzīvotājiem, kas dzīvo 25 km perimetrā. Tad arī ir runa par pasākumu, kur arī tiek ņemt vērā cilvēku iedzīvotāju blīvums attālajās reģionās. Nu, mēs gribētu atbalstīt tomēr vājākos reģionus. Mēs gribētu saprast, ko nozīmē šis kritērijs attiecībā uz iedzīvotāju blīvumu. Vai es to pareizi sapratu vai nē? Ja pareizi saprotu, tad es domāju, ka šeit ejam pretējā virzienā. Mums gluži otrādi ir jāatbalsta vājākie reģioni, jo Mums vajadzētu atbalstīt pilsētas, kurš vairāk iedzīvotāji, bet tieši arī ko es pretēji. Paldies! Monsieur Gillot, vous avez la parole pour la commission. Gillot kungs, komisijas vārdā lūdzu. Thank you very much, Chair, and thank you for the... Paldies, priekšsētāji. Paldies par doto iespēju izteikties. Gribētu sākotnēji tiešām izteikt pateicības vārdus referentam par to, cik ātri ir it darbs, par to, cik ziņojums ir labs. Šī ir arī viena no komisijas prioritātēm. Vairāk kārt esam to atkārtojuši par to, ka ir jāvirzās uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Nu, šajā mazajā daudzgad finanšu schēmas pakotnes uh, priekšlikuma klāstā. Ar jūsu atļauju priekšsēdēt atgriezīšos pie pēdējā jautājuma, ja pareizi sapratu, tad uh, tas ir vairāk saistīts ar uh, kopīgo noteikumu regulas priekšlikumu, ne tik daudz uh, saistībā ar reģionālo kohēzijas fondu. Tomēr es gribētu, jā, mm, nu, paskaidrojot godāmai deputātei, ka uh, atbalsts kohēzijas politikā ir vērsts uz mazāk attīstīto reģionu attīstību Eiropas Savienībā. Komisijas priekšlikumā mēs patiesībā pat uh, salīdzinot ar iepriekšējo finanšu periodu, palielina finansējumu, kas tiek piešķirts mazāk attīstītiem reģioniem Eiropas Savienībā. Tālāk divas lietas, kas izskanēja šodien. Vispirms par uh, tēmatisko koncentrāciju, ko mēs šeit komisija vēlamies panākt, runājot par reģionālo kohēzijas fondu izmantošanu un par šīs tematiskās koncentrācijas pieeju kā tādu. Tematiskās koncentrācijas mērķis ir nodrošināt to, lai finansējums galvenokārt koncentrētos uz galveniem ēst prioritātēm, tāpat laikā saglabājot nepieciešamo elastību Eiropas reģioniem, lai tā eh, varētu pielāgoties saviem individuālām vajadzībām. Daži šie ieteikumi tematiskajā koncentrācijā mums rada tomēr grūtības un liekas problemātiski. Uh, Tad nu vispirms um, uh, tematiskās koncentrācijas ideja, paplašinot to no 3 līdz 5 politiskajiem mērķiem. Tad grūti šādā situācijā runāt par koncentrāciju. Ja jūs uh, uh atvēlat līdzekļus visām šīm prioritātēm, tad zaudēt varbūt galvenās prioritātes. Un uh, vēl papildus tam arī skatot piedāvātos skaitļus Eh, tematiskās koncentrācija eh, par trim prioritārajām jomām, kas ir ziņojuma projektā, tas patiesībā pat prasīs eh, vēl vairāk īstenot šo koncentrāciju, nekā to ir piedāvājusi pati Eiropas komisija. Un tad nu, tas būs pretrunā par to, ko teicu brīdi atpakaļ, par to, ka reģionī būtu pietiekama elastība, lai reģioni varētu pielāgoties saviem specifiskajiem apstākļiem un vajadzībām. Tas ir arī saistīts ar to, kādēļ mēs piedāvājam tematisko koncentrāciju nacionālā līmenī un nevis tradicionālā pieeja, kāda bijusi iepriekš reģionālajā līmenī. Daži ir pauduši bāžas par potenciālo centralizāciju, ka viss process būs centralizētāks un ka tas varētu novest pie lielākas kontrolas galvaspilsētas līmenī un nevis reģionos. Taču patiesībā priekšlikumam būs pilnīgi pretējs, pretējs seka, sekas. Re, tad procenti tiek noteikti reģionālā līmenī. Kamēr runājām par nacionālo koncentrāciju, individuālais reģionālā summa, kas tiek tērēta attiecīgām politiskām jomām, ir ļoti elastīga. Un divas pēdējās lietas bija arī jautājums par klimata mērķiem. Te ir ļoti svarīgi norādīt kā esam izvēlējušies šos procentus. 25% ir tas, ko ir izvēlējusies komisija budžetam pēc 2020. gada, kas ir vērsts uz klimata mērķiem. Un viens no deputātiem pareizi arī norādīja, ka ERDF kohēzijas politikai uh, šie skaitļi ir lielāki, tas tā ir, un tas ir arī darīts apzināti, jo katram fondam un katrai programmai ir arī. Jo, uh, savā līmenī jāsniedz ieguldījums šo mērķu sasniegumam. Uh, sasniegšanai. Piemēram, kohēzijas reģionālais fonds to var darīt ļoti dabiski, bet, piemēram, sociālais fonds, tur būs, būs lielākas grūtības sasniegt 25%. Te arī jāvar ņemot vērā, cik katrs individuālais atsevišķais fonds var sasniegt šo mērķi. Un viens gala komentārs par uh, izņēmumiem, ko ir paredzējuši komisija un daži deputāti arī izteica bāžas par šo. Gribētu norādīt, ka ar šiem izņēmumiem mēs gribam uh, veikt, mm, gūt, esam īstenojuši mūsu mācības no pagātnes uh, pieredzēm un gribam nodrošināt saskanību ar ES vispārējiem mērķiem. Par mācībām no pagātnes, kas lielā mērā arī sasaucas ar to, ka izslēdzam lidostu infrastruktūru, izņemot šeit uh, attālinotos reģionus. Arī revizijas palāta nāca klajā ar ļoti negatīvu ziņojumu par finansējumu, kas tiek sniegts reģionālajiem, reģionālām lidostām. <clears throat> Uzskatām, ka tas ir jāatstāja valsts iestāžu pārziņām lai valstis pašas varētu paredzēt attiecīgu finansējumu reģionālajiem, uh, reģionālām lidostām. Tālāk arī par rītošo sastāvu. Uh, te vēlamies vienlīdzīgu attieksmi pret uzņēmumiem, lai nebūtu kādi negodīgas uh, privilēģijas vienam vai otram. Paldies! Un tagad vērtētu pakaļ uh, mūsu referentes kundzē lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, uh, šis bija tiešām. Uh, pirmā viedokļa apmaiņa, kas bija tiešām interesanta. Uh, deputātiem, ādu referentiem un komisiju. Tādu no nepacietību gaidu, kad uzsāksim šo konstruktīvo darbu. Ir svarīgi, un es domāju, visam arī var piekrist, kā transporta projekti ir ļoti svarīgi Eiropiešiem, un bieži vien tieši tie reģioni, uh, Eh, kas piedāvā šos projektus un attīsta. Kad es runāju par sociālo aspektu, Dominika, tad es galvenokārt domāju par to, ka tas palīdz arī samazināt teritoriālo šo rēķinu izmaksas. <clears throat> Tādēļ es to vēlējos izcelt, un arī lai neaizmirstu, kā eh, transports tiešām šeit ir ļoti uh, svarīgs. Gan uh, Eh, EPSI, gan eh, FEDER un citos eh, fondos mums tam tiešām ir šeit jāparedz prioritāte šāda veida finansējumam. Nu redzēsim, kā pie tā nonāksim, bet bija ļoti svarīgi, lai tas nebūtu tikai atsevišķos mērķos, bet visos. Un, protams, arī visattālinātākie reģioni ir tie, kuri ir arī visvairāk jāatbalsta. Taču nevajadzētu attīstītākiem reģioniem sniegt tikai indikācijas par šiem savienotajiem transportiem. Ir tiešām jārauga, kā mēs varētu būt efektīvāki uh, reģionos transporta nozarē un kā arī tad mēs varētu tiešām uh, nodrošināt to visefektīvāk ir valsts līmenis, reģionu līmenis, un uzskatu, ka Eiropas līmenī ļoti labi sadarbojamies ar teritorijām. Tas ir tiešām jādara, un e, visi, kas vēl atpalikuši, ir jāatbalsta. Paldies, Vandekām, kungs, man tiešām patiktu, ja jūs man vairs nesauktu par uh, uh, eh, Kristīnas kundzi, bet par Evo Dalon Bonfoy kundzi. Zinu, ka tas nav vienkārši, bet es tiešām no, novērtētu, ja jūs mani sauktu uzvārdā. Beaucoup, Madame Revaudalon. Paldies, Revaudalon kundze, arī par precizējumu. Nesauksim kolēģis vārdā, bet uzvārdā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 Maisners kundze ir ieradusies, un tagad varam atgriezties pie sestā punktu, tas atkrituma pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai. Uz instalāciju de reception portuaire pour le dépôt des déchets de navires, donc c'est le texte qui va... Tātad teksts, kas grozīs 2059 direktīvu, tas grozīs arī 2010, 65 direktīvu. Uh, Nu, tad ar prieku jūs uzklausīsimies. Iet mūsu referente, lūdzu, Maisners kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka jūs tik ātri arī varējāt samainīt darba kārtības punktus. Man vajadzēja arī itrē būt un bija ļoti garš un um, sarežģīts balsojums, bet tagad esmu šeit un gatava runāt. Ja runājam par šo direktīvu, ir bijusi viena ēnu referentu tikšanās, tā noritēja bez problēmām. Mēs arī esam apspriedušies ar komisiju, lai saprastu, kā parlamenta piedāvātie grozījumi un izmaiņas tiek vērtēti. Lielos vilcienos varu teikt, ka komisijas priekšlikumu esam vai nu padarījuši tādu maigāku, vai tieši pretēji stingrāku atsevišķos gadījumos. Un man jau no paša sākuma priekšlikums šķita veiksmīgs. Nevar būt tāda vienota pieeja visiem. Neviens nevēlas, lai atkritumi tiktu mēsti ārā jūrā. Visi vēlas, lai tie tiktu atvesti krastā un attiecīgi apsaimniekoti. Uh, Es esmu bijusi Nīderlandes, Portugāles, Vācijas ostās un pārliecinājusies, ka nu, visu to īstenot dzīvē nemaz nav tik vienkārši, jo ir arī atšķirības starp dalību valstīm. direktīvu dalību valstis, protams, var eh, pielāgot savām vajadzībām, bet mums arī ir jāsaprot un jāapzinās, kas tad īsti ir eh, iespējams dzīvē un kas nē. Par to arī runājām ēnu referents sēdē. Rīt mums ir paredzēta vēl viena, es domāju, arī tā būs veiksmīga un mums būs tāds labs ziņojums. Un vēl tagad eh, daži citi punkti, pievērsīšos arī kompromisu grozījumiem, ir sagatavot tieši astoņi tagad. Pirmais attiecas uz aptvērumu, tur mēs patiesībā nemaz tik daudz nesam mainījuši, uh, par reasonable and practicable runājuši. Par ceturto pāntu runājot uh, par uh, šīm iekārtām ostās, mēs vēlējāmies uzsvērt, ka arī um, atkārtot uh, Izmantošana, atkārtot atkritumu izmantošana, pārstrāde ir uh, arī veiksmīgs risinājums. Un EMSA teica, ka viņiem tiek tikai uzkrājoti jauni uzdevumi, bet uh, jauni darbinieki un uh, finansējums netiek piešķirti. Tādēļ, protams, uh, tas kļūst aizvien sarežģītāk. Bet šai aģentūrai katrā ziņā vienmēr ir jārūpējas par tīrību mūsu ūdeņos. Un kā eh, sauc šos ultraperifēros reģionus, es pat nezinu vairs vāciski. Eh, runātāji piemina angļu terminu. Dalību valstīm, protams, ir šādas geogrāfiskas, eh, topoloģiskas īpatnības, tā, ar tām ir jārēķinās, jo, protams, tad ir grūtāk arī apstrādāt šos atkritumus nekā, piemēram, ostā, kas atrodas turpat pie sauszemes centrālā vietā. Mēs vēlamies arī labāku informāciju par izmaksām, lai tā būtu struktūrēta. Mēs vēlamies informāciju saņemt angļu valodā. Parlaments vienmēr ir uzsvēris, ka tam ir jātiek publicētam angļu valodā. Tā taču ir starptautiska valoda. Uh, Mēs esam arī papildinājuši šo priekšlikumu, pieprasot papildus informāciju. Ir jāapzinās, kā tiek iekasētas un um, aprēķināts nodevs, ko tagad ir jāmaksā kuģiem, kas noankurojas attiecīgu valstu ostās. Un arī mazām ostām ir jābūt pietiekami labi aprīkotām. Um, novērošanu mēs vēlamies tikai ik pa pieciem gadiem, nevis trim, kā to piedāvā uh, komisija. Ja runājam par mazajām ostām, tur ir jābūt arī īpašām normām, tās varētu izņemt no aptvēruma. Ja tās, piemēram, atkritums apstrādā kaut kādās reģionālajos poligonos un Mēs, protams, nevaram pieļaut to, ka atkritumi tiek izmest jūrā tikai tāpēc, ka osta ir pārāk maza. Nē, ir jādomā par alternatīvām. Un ja tiešā veidā ir šie atkritumi jāpārnes no kuģa uz sauszemi, mēs nevēlamies, lai kuģi, kas pamet ostu, pēc tam kaut kur jūrā tikt, mēģinātu tikt vaļā no atkritumiem. Mēs runājām arī par mazajām ostām. Uh, tas ir uzsvērts, jo ir jāapzinās, ka ir dažādas ostas. Protams, eh, informācija ir. Um, jānosūta pēc iespējas ātrāk, eh, digitālā veidā, tur nav nekādi papīru kalni eh, jāizpilda. Te ir pieminētas arī mm, mākšķerlaivas un ir arī, piemēram, eh, laivas, kurām tiek maksāts par to, lai tiktu savākti šie atkritumi ūdenī un pēc tam izvesti krastā. Ja runāju vēl par to, ko esam piedāvājuši mainīt komisijas sākotnējā priekšlikumā, komisija teica, ja tiek pamesta pēdējā Eiropas osta un kuģis atrodas jau ārpus uh, teritoriāliem ūdeņiem, uh, tad ir jātiek. Uh, uh vaļā uh, no atkritumiem, bet, nu, ja ir tā, ka jūsu pēdējā osta, kurā esat pietavojušies, ir ārkārtīgi maza un ir ļoti tāls ceļš līdz nākamajai ostai, protams, ir jādomā par labāku plānošanu un ir jābūt arī līdzsvarotībai. Ja runājam par izmaksām, arī eh, šis princips piesārņotājs maksā mums likās ļoti svarīgs. Tas ir Es domāju, ka arī trilogs šeit būs ļoti nozīmīgs. Komisija apgalvoja, ka ir jābūt 100% eh, tādu netiešo nodevu, kurā ir iekļauts viss, bet ostām tas nav paprātām, un tādēļ kompromisā mēs ņēmām vērā to mm, eh, piedāvājumu, ko izteica padome. Ar padomas dokumentu esam jau iepazinušies, proti, ka šī indirect fee tiktu aprēķināta ņemot vērā kuģa kategoriju, uh, izmēru un to, cik uh, vispār blīva ir šī kuģa satiksme attiecīgajos ūdeņos un cik daudz uh, atkritumu vispār ir iespējams uzglabāt uz šādu kuģa. Šeit ir pieminēta, pieminēts arī balastūdens. Es zinu, komisijai tas nav pārāk, eh, pārāk lielu sajūsmu, tas komisijai neizraisa arī dalību valstīm. Nē. Es uh, gribēju pieminēt arī definīcijas, vēl papildus uh, eh, tādus paplašinātāks definīcijas esam sagatavojuši kompromisa attiecībā uz 18. aptvērumu. Patiesībā tas būtu viss. Es ceru, ka neko neaizmirsu. Es uh, balstījos uz tiem dokumentiem, kas ir manā rīcībā. Lielas paldies ēnu referentiem. Mūsu darbs norisinās ļoti labi. Uh, mēs patiešām uh, varam sagatavot labu, ambiciozu parlamenta ziņojumu, un tas mums ļoti labi kalpos arī pārunās. Paldies! Paldies, Maisners kundzei, par šo ļoti labo izklāstu, un tagad došu vārdu Klūnas kundzei. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es arī vēlējos pateikties Maisners kundzei. For, uh, I think I'd endorse the comment that you'd made that there is good cooperation. Uh, Eh, es gribēju pateikties par šo labo sadarbību, kas mums ir izveidojusies arī ar citiem ēnu referentiem. Es ceru, ka nākamā ēnu referentu sēde rītdien arī ļaus mums eh, sasniegt papildus progresu. Mainsneres kundze uzsvēra tādas jomas, kas arī ir tuvas manai sirdē, jo bieži vien arī mazas, ļoti mazas ostas tiek burtiski pārkrautas ar administratīvām prasībām. Mums nevajadzētu patiešām pārspīlēt. Ir jābūt līdzsvaram, ir jābūt arī zināmam elastīgumam, lai uh, šīm ostām nenāktos uh, tik galā ar pārāk lielu atkritumu apjomu. Uh, Mēs par to noteikti diskutēsim arī citās ēnu referentu sēdēs. Un, protams, arī jāiedrošina zvejnieki, makšķernieki nogādāt eh, krastā atkritumus, kā arī tos atkritumus, kas rodas, eh, piemēram, makšķerošanas procesā. Varētu domāt šeit par, ehm, zinām, atlīdzību. Un, protams, pirmām kārtām mums ir jābūt tādai labai, stingrai likumdošanai Eiropas Savienībā, jo mēs nezinām, kad mēs panāksim kaut ko līdzīgu attiecībā uz trešajām valstīm. Aptvērums piedāvā uh, saskaņot ES likumdošanu ar Marpolu konvenciju. Jā, nu tādā virzienā mēs darbojamies. Un līdz šim mūsu sadarbība ir izvērtusies lieliskā. Paldies jums par to un ceru, ka rītdien arī strādāsim produktīvi un panāksim progresu. Liels paldies Gezīnai Maisnerei. Paldies! Grapīnī kundze, lūdzu. Mulțumesc mult, doamna președintă. Paldies! Mâine avem a doua întâlnire. Vreau să mulțumesc. Paldies! Paldies! Es piedalījos abās sanāksmēs, pateicos arī kolēģiem no transporta komitejas. Tiešām viņi jau ir rūpīgi pastrādājuši, bija daudz grozījumi. Daži apsvērumi. Vispirms piekrītam tam, ko sacīja. Uh, referenti, taču ir dažas lietas, ko mēs vēl gribētu apspriest pirms kompromisiem. Nu, piemēram, mana grupa atbalsta Komisijas priekšlikumu trīs gadus un nevis piecus gadus. Pieci gadi ir par daudz. Pēc pieciem gadiem kaut ko pārbaudīt, un tad es domāju, ka korekcijas varam veikt ātrāk. Par to varam vēl vienoties. Tālāk ir jāprecizē arī vēl daži termini. Esam iesnieguši arī grozījumus par programmēto satiksmi, par šo definīciju. Komisijas definīcija nelieks pietiekama, esam iesniegušai sakarā grozījumus. Tad ir arī grozījumi par eh, ekoloģiskajiem kuģiem ar, mēs varam piekrist, jā, šai idejai, bet kā mēs varam kādu kuģi mm, kvalificēt kā ekoloģisku, arī šajā sakarā mums ir grozījumi. Tālāk kolēģi arī iesniedza grozījumus par jaunajām definīcijām par ostām. Mums ir komisijas definīcija, bet mums ir arī vēl savs definīcijas priekšlikums. Un kā jau arī teicāt, um, izdevuma atgūšanas uh, metode arī būtu detalizēta jāatrunā. Mēs nevēlētos, lai uh, šis ziņojums radītu pārāk lielu slogu tieši mazajām ostām. Mēs vēlētos nodrošināt atkritumu savākšanu atkritumi, kuri ir radījuši kūģi, neatkarīgi no ostu lieluma, mēs gribam samazināt šo atkritumu apjomu. Mēs vēlamies vienlīdzīgu procedūru metodi arī nodokļu apsvērumu dēļ. Īpaši jau uzmanību jāpievērš lielajiem atkritumiem, lai tie nenonāk atpakaļ jūrā. Lūk, Tas eh, tiec visiem referentiem, arī ēnu referentiem. Ir, un tad uzskatu, ka mēs noteikti varēsim nonākt pie eh, realizējama eh, risinājuma. Tas ir pats galvenais, lai viss, par ko vienojamies, tiešām varētu tikt praksē īstenojums, lai izvairītos no pārāk sarežģītām neīstenojumām lietām. Paldies kolēģiem! un es ceru, ka uzklausīsiet arī mani, ņemsiet vērā um, mūsu grupas grozījumus, jo šeit mēs nu esam kopīgi ieinteresēti, lai tas viss varētu auglīgi atrisināties un lai esošais, lai jaunais tiesībāks būtu labāks. Man dālēna kungs, lūdzu. Jā, voorzitter, hartelijk dank. Paldies priekšsādātāji, paldies arī eh, referentei Maisners kundzei. Domāju, tas ir tāds ļoti konstruktīvs priekšlikums. Mums patiešām izvērtās laba sadarbība ar viņu kā ēnu referentiem. Tur arī tiek precizēti dažādi termini, iekšējie ūdensceļi, atkritumu pieņemšana, atkritumu nodošana. Labi, ka tiek pieminēti arī ultraperifēro reģionu uzdevumi un ostas. Protams, jādomā, kas tur ir um, realizējams un finansiāli iespējams. Es domāju, ka atrodamies uz laba ceļa un, protams, mums vajadzētu arī skatīties, kāds galu galā izvērtīsies šis teksts. Otrajā pantā ir arī definēts, ko nozīmē atkritumi. Protams, mums vajadzētu domāt par savas planētas, par savu ūdeņu sakopšanu. Šis ir pirmais solis ceļā uz to. Un... Es domāju, ka mūsu pozīcija būs pietiekami ambicioza. Paldies! Paldies, Vandālinkungs! Tēlorkungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Gezīne! Paldies arī ēnu referentiem, visiem, kas izteicās un arī ā, ieguldīja savu ārtavu. Ar atzinuma tapšanā. Mums ir patiešām lieliska iespēja tik galā ar šiem atkritumiem, kas ir pārplūdinājuši mūsu jūras, okeānus, nelabvēlīgi ietekmējot arī akvakultūru un dzīvos organismus. Protams, visu mēs nevaram atrisināt, bet mēs varam uh, darīt patiešām daudz, un es ar nepacietību gaidu rītdienas ēnu referentu sēdi. Uh, Galvenais mērķis ir iedrošināt kūģus izmantot šīs atkritumu saņemšanas iekārtas, jeb kāda veida atkāpes attiecībā uz īpašiem uh, transporta veidiem vai īpašiem kuģu veidiem. Uh, man rada bāžas, ja mēs gribam tik galā ar šiem atkritumiem tā pamatīgi, mums ir aptvērumā jāiekļau pilnīgi visi transporta līdzekļi, ūdens transporta līdzekļi un pilnīgi visa veida osta sastas. Mums ir jābūt arī šai simtprocentīgai netiešo nodevu sistēmai, lai to varētu garantēt. Uzskatu, ka mērķim ir jābūt patiešām ambiciozākam nekā tikai iedrošināt kuģus nodot atkritumus ostās. Mums ir pat tiešām jāparūpēs, lai neviens vairs savus atkritumus nemestu ārā jūrā. Ir arī jāpasaka, ka tas ir noziegums un attiecīgi tas jāsoda. Tikai tā mēs varēsim saglabāt ūdeni jūrās un okeānos tīru. Ja mēs runājam par šiem atkritumiem jāpiemin arī, piemēram, nogrumi šie nogrimušās zvejniecības ierīces, zvejas rīki, kas arī rada piesārņojumu. Ir mm. jāinformē par Diemžēl šis priekšlikums ziņot par nogrimušiem zvejas rīkiem 24 stundu laikā ir izņemts no priekšlikuma. Ir patiešām eh, jāharmonizē šāda informācijas sniegšanas obligācija visā Eiropas Savienībā. Tas eh, citādi nāks par ļaunu dzīvajām radībām, eh, zivju krājumiem, Mums ir jāpadomā par to, lai būtu pietiekami labi un uzticami dati par uh, šiem, par zvejas rīku, uh, nogrimušo zvejas rīku radīto piesārņojumu. Tam ir jātiek iekļautam šajā priekšlikumā. Paldies, un turpināsim diskusijas rīt no rīta. Paldies, Teilora kungs. Gonzāles kundze. Paldies, priekšsētāji, paldies Maisners kundzei eh, par ļoti efektīvā darbu un ļoti raito darbu pie šī svarīgā ziņojuma. Tad rezumēšu grozījumus, ko esam iesnieguši. Un vēlos eh, izcelt tad īpaši šīs negatīvās inspekcijas un tad arī jautājumu par sodiem, kas būtu samērīgi attiecībā uz pārkāpumiem pret cilvēku veselību un pret, vi, pret vidi. Tad arī par uh, ūdeņiem, lai arī ražotājiem būtu atbildība par uh, atkritumiem zvejas laikā, ka īsā laikā par to ir jāinformē osta, tad arī uh, īpaši svarīgs jautājums, kas ir saistīts ar apmācību un ar ostu darbinieku izglītību līmeni, lai viņi arī tiktu informēti par pasažieru un preču satiksmi, lai tiktu samazināta arī izmaksas, kas ir saistītas ar īsajiem pārbraukumiem Un tad vēl divi konkrēti jautājumi par šo darbu. Komisijas arī vidas komitejas piedāvājums noteikti definīciju. Pašlaik tas ir mūsu septītais kompromiss, kur ir iekļauta definīcija par kuģu atkritumiem. Vides komiteja tur arī iekļauj peldošo vai fiksēto platformu definīciju. Tas arī ir mūsu grozījumā, arī zaļu un sociālistu grozījumos. Arī būtu ļoti svarīgi iekļaut šo definīciju mūsu ziņojumā. Un visbeidzot, kaut kas, par ko esam jau komentējuši, arī par lielajām ostām kuri paredzēti izņēmumi. Tātad definīcija ir pār mazajām, ļoti mazajām ostām, bet vajadzētu arī definēt lielās ostas, tātad kas ir maksimālais šis ostas izmērs, kas var uzņemt ostas atkritumus. Man patīk šeit Bilbao kundzes priekšlikums par to, kā mazo izmēra uzņēmu uh, ostas varētu apvienoties un tad kopā arī pārvaldīt šo atkritumu uzņemšanu. To vēl vajadzētu vairāk atrunāt. Kopumā esam lielā mērā um, pozitīvi par šo ziņojumu. Mēs, protams, gribētu redzēt, lai kompromisos vairāk arī atspoguļotos mūsu grozījumi, jebkurā gadījumā pateicamies par referentes darbu un arī par eh, ēnu referentu darbu, par to, ka esat gatavi un atvērti, lai rītdien arī tad varētu jau atrisināt varbūt trūkums, kas vēl tur ir novērojami. Paldies! Vēršos pie komisijas. Lūdzu, vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Maisners kundze! Paldies visiem ēnu referentiem par paveikto darbu e, pie šī faila. Tas tikai norāda, kā fails ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu, kā ostas at Eh, kuģu atkritumi tiek eh, nosūtīti atpakaļ uz ostām un nevis izmesti jūrā. Īpaši jau atkritumi arī, kas nonāk tieši zvejas tīklos, lai tie nonāktu ostās bez papildus eh, um, finanšu slogas zvejniekiem. Pateicamies arī par jūsu vizīti, Maisneres kundze, uz Emsu. Note, Arī sveiciens jums no Milī kunga. Kā vienmēr skaidrojām, arī komisijas priekšlikums ir izstrādāts ciešā satarbībā ar EIMS aģentūru, kas spēlē šeit svarīgu lomu arī uh, jauno tiesību aktu īstenošanā, ka tas tiks pieņemts. Es koncentrēšos galvenokārt uz trim jautājumiem, kas ir svarīgākie jautājumi. Arī kompromisa grozījumi. Un tas uh, saistās ar 100% uh, netiešajām nodevām uh, par atkritumiem un arī atkritumu apjomu samazināšanu par pasīvi nozvejotajiem atkritumiem, kas ir aizvien lielāka problēma mūsu jūrās, kā arī situācija, kas ir saistīta ar ļoti maziem un mazām ļoti mazām ostām, kā pareiz norādīja Maisners kundze, šī ir direktīva, kas mēģina harmonizēt lietas, bet nu visu vajadzību šeit grūti ir atrisināt. Jā, par kuģa atkritumiem te mums ir jāparedz finansiālie uh, mudinājumi, lai maksimāli kuģi nosūtītu atpakaļ savus atkritumus uz ostām un arī par atkritumu apjomu Mūsu izvērtējumos mēs redzam, ka šis finanšu aspekts ir ļoti svarīgs. Tātad 100% netiešā nodeva par atkritumiem. Uzskatām, ka tas ir ļoti labs pasākums, smudinošs pasākums. Gribam tomēr arī norādīt, ka ostas joprojām varēs vēl arī. Um, noteikti pašu savu nodevu, ņemot vērā tonāžu, par uh, kuģa lielumu un tam līdzīgi. Tā tad nav runa par fiksētu nodevu visā Eiropā. Tādējādi mēs arī uzskatām, ka ir pietiekams mudinājums ostām vēl investēt papildus kapacitātei, lai varētu tad arī uzņemt kūģu atkritumus ostās. Par atkritumu lielumu, par atkritumu daudzumu un ierobežojumu, par to ir daudz runāts arī ēnu referents starpā, mēs varam uzteikt progresu, kas ir paveikts šai jomā. Tomēr uzskatām un cērām, ka šī atkrituma daudzuma ierobežojums tiešām varētu tikt paredzēts tikai vienīgi izņēmumos, izņēmumu gadījumos. Piemēram, kūģi, kas vēlas um, tā tādā nodot vairāk nekā tas ir deklarēts viņu uz, uzglabāšanas kapacitātē. Tikai šādos gadījumos mēs varētu izvairīties no tā, ka ostas pašas nedefinē savu, šos atkritumu apjomus. jo tas var arī mazināt investīcijas jaunajās kapacitātēs. Un tad, tad nu, turpinātos šis business as usual scenārijs, tur nebūtu vairs eh, vienot spēles noteikumu ostu vidū. Un tiešām nebūtu vairs mudinājumu ostām investēt savā kapacitātē. Jo tad viņi ātri teikt, nu, šis ir uh, kaut kāds izņēmums, uh, šī ir papildus kvantitāte, un tad mums par to ir jāmaksā. Es domāju, ka te mēs varētu vienoties par labu kompromisu. Par prasību nozvejotajiem atkritumiem jārunāšu ātrāk. Uh, atkritumi, kas nonāk zvejas tīklos. Mēs gribētu teikt, ka mūsu priekšlikumi sniedz zvejniekiem tiesības uh, aizvest atkritumus, un tas iekļaujas jau nodevā, ko viņi maksā jau tagad. Tas atstāja lielu brīvību arī dalībvalstīm izmantot arī citu schēmu ienākums, par kuriem pašlaik, par ko pašlaik diskutējām, par paplašināto ražotāju atbildības schēmu, piemēram, lai nodrošinātu to, ka jebkāds pā, jebkādas papildus izmaksas, kas var rasties ostās, uh, var tikt sektas no, šiem, no šīm nodevām. Tālāk par uh, mazie, mazām, um, ļoti mazām nekomerciālām ostām. Nu, mēs bažītos par to, ka vispār tiek paredzēti izaicinājumi mazajām ostām izstrādāt atkritumu plānu un arī tad ziņot sabiedrībā par šo plānu. Un ka šis atkritumu plāns tiktu iespējams arī integrēts uh, arī pašvaldības atkritumu infrastruktūrā vēlreiz. Mēs uzskatām, ka Ja esat maza osta, tas nenozīmē, ka jums nav pakalpojumi. Ja jums ir pakalpojumi darba laikā, jums ir jābūt iespējai arī izdot rēķinu par to, par ko jūs saņemat naudu. Lūk, tad nu, mēs sagaidām arī turpmāku darbu ar uh, Eiropas parlamenta deputātiem, lai šis priekšlikums varētu realizēties. Liels paldies! Jā, ich glaube, ich kann das relativ kurz. Jā, es domāju, ka es varu pavisam īsi. Es ļoti eh, labi ieklausījos, eh, šo to arī pierakstīju. Mēs eh, tiksimies vēl arī rīt, lai atrisinātu visus jautājumus, kas vēl nav atrisināti, lai saprastu arī, kāda ir mūsu nostāja. Pieminēšu tikai dažus punktus eh, par šīm trešajām valstīm, kuras arī ārpus Eiropas Savienības varētu uzņemt šos atkritumus. To jau es teicu. Tas šobrīd jau ir vienā no kompromisiem. Green shipping, jā. Um, te mēs domājam par definīciju, ne viss ir ierakstīts kompromisos, um, bet es domāju, ka mēs varam panākt skaidrību um, arī attiecībā uz definīciju atkritumiem, tieši tāpat kā šim te green eh, shipping. Uh, lai mēs pēc iespējas labāk to varētu īstenot dalībvalstīs. Arī es, protams, nevēlos, lai atkritumi nokļūtu jūrā, un tāpēc mums ir eh, jābūt ļoti piesardzīgiem izņēmumu gadījumā. Viss pēc iespējas ir jāizkrauj eh, krastā. Un kas attiecas uz naftas platformām, es zinu, arī ar uh, Bāzu Eikhūtu esmu runājusi, un mēs strādājam pie šī jautājuma. Izskatās, ka tas um, īsti labi nedarbojas. Nu, tie it kā skaitās kā kuģi, bet patiesībā viņi nevar pienest šos uh, atkritumus. Tātad, ja šie atkritumi no uh, naftas uh, platformas tiek izkrauti krastā, tad to dara uh, citi kuģi, tāpēc gal galā šīm naftas platformām nevajadzētu būt aptvērumā, bet par to vēl varam runāt rīt. Un eh, tālāk arī visi šie izņēmumi eh, mazās uh, ostas, uh, nu, arī par tām ir jādomā, vai tām ir jāsadarbojas, vai varbūt ir jādomā par to, vai uh, to varētu sa sasaistīt ar vietēju atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Par to vēl jādomā dalībvalstīm. Nu, kas attiec uz šiem, šo te 100% nodevu, par to mēs vēl noteikti runāsim trialogā. Uh, Te varētu būt dažādas iespējas, bet galvenais uzdevums ir panākt to, lai visi atkritumi tiktu izkrauti uz sauszemes, un to mēs visi vēlamies panākt. Jau šobrīd priecājos par diskusijām rīt. Paldies, Maisners kundze, atgādināšu, ka balsojums notiks otrdien 9. oktobrī. Un tagad turpināsim ar nākamo punktu. Kopīgie noteikumi par Eiropas reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu plus kohēzijas fondu un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumiem attiecībā uz tiem un uz eh, patvērumu migrācijas fondu, iekšējās drošības fondu un robežu pārvaldības un vīzu instrumentu. Tātad visi šie jautājumi vienkopus. Un mūsu atzinuma sagatavotājs reģija komitejas dokumentam ir Zlotovska kungs. Vārds jums, Zlotovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, jau uh, pats uh, nosaukums uh, kā tāds ir uh, grūti uh, iegaumējams, un tas parāda, ka eh, runa ir par ārkārtīgi nozīmīgu jautājumu. Kohēzijas politika ir izšķirīgs eh, instruments, lai līdzsvarotu dažādos attīstības līmeņus eh, dalībvalstīs, un tas noteikti jāņem vērā arī daudzgadu finanšu schēmā. Galvenais mēķis ir samazināt administratīvo slogu kohēzijas eh, politikas īstenošanā vienlaikus eh, garantējot efektivitātu un labu publisko līdzekļu izmantošanu. Tas, protams, ir apsveicams mērķis. Svarīgi arī uzsvērt, ka paredzēts samazināt eh, kohēzijas fondam atvēlētos līdzekļus nākamajā plānošanas periodā Tas, eh, to ir grūti pamatot, katrā ziņā eh, paraugoties uz to, kā ir situācija reģionos, kuri izmanto kohēzijas fondus. Kohēzijas fondu mērķi nav tikuši pilnībā īstenot, tāpēc eh, daudzgadu finanšu schēma 2020. un 2027. gadam, jo īpaši, kas attiec uz infrastruktūrām, būtu jāpatur vismaz līdz šinējā līmenī. Negrasos atkārtot visus argumentus. Uh, kas ir mūsu atzinuma pamatā, bet pieminēšu tikai uh, dažus grozījumus, kurus piedāvāju, uh, dažas izmaiņas, kas, manuprāt, ir nepieciešams, lai um, mainītu komisijas priekšlikumu. Pirmais mums ir jāpatur. Uh, jāpatur uh, spēkā tie līdzekļi, kas ir paredzēti līdz šim. Es domāju, ka tā kā līdz šim visi uh, līdzekļu ne tikai 70% ir jāsadala um, dalībvalstīm. Un vēl svarīgi paredzēt samazināt finansējumu mazāk attīstītiem reģioniem. Tas varētu aizkavēt ļoti daudzus investīciju projektus. Um, infrastruktūra jomā, un tas var novest pie tā, ka eh, daži projekti netiek īstenot līdz gad, galam tieši šajos mazāk attīstītajos reģionos. Es domāju, tas ir pretrunā ar šī instrumenta mērķiem, jo mērķis ir veicināt investīcijas tieši tur, kur tās visvairāk ir nepieciešams, bet arī tur, kur finansējumu ir visgrūtāk rast un līdz ar to grūtāk īstenot šos projektus. Tāpat ir jāpatur spēkā šis līdzinājums princips N plus 3, kas ārkārtīgi labi darbojas beidzot aplēses projektiem. Komisijas priekšlikums ieviest šo principu N plus 3 tikai izdarīs arvien lielāku spiedienu uz dalībvalstīm un vienlaikus negarantēs uh, to, ka procedūra tiks pātrināta. Gal galā mēs tikai zaudēsim līdzekļus. Vēlos dažus vārdus teikt arī par par to, ka budžeta līdzekļi tiek sasaistīti ar uh, likuma varu, un te mums ir uh, jāuzsver, uz, jāuzsver, ka ir nepieciešams skaidri noteikumi jo pretējā gadījumā um, tiek radīts uh, politisks instruments, kam nav nekāda sakara ar šo līdzekļu pareizu izmantošanu. Bet es domāju, ka mums ir jādomā par to, kāda ir pamata kritērija, tad, kad mēs strādājam pie nākamā uh, plānošanas perioda. Katrā ziņā es ar prieku uzklausīšu jūs komentārus un uh, uz, saņemšu arī jūs grozījumus. Katrā ziņā es domāju, ka mēs varam sagatavot labu uh, atzinumu reģiju komitejai. Liels paldies, Latovs kungs, par atzinumu. Un tagad vārds Vimam Vandekampa kungam. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Liels paldies, priekšsēdētāji. Šorīt EPP vārdā es biju viens no eh, svarīgākiem spēlētājiem šajā lietā, un man bija tas gods eh, strādāt ar Klaudiju Šmitu, pat viņu aizstāt. Klaudija Šmita nāk no Austrijas, un jāsaka, tā ir valsts, uz kuru kohezijas politika attiec diezgan maz. Un te nu es vēršos pie Zlatovs kunga, kurš ļoti labi pārzina kohēzijas jautājumus. Un kuram labi patiktos, ka mēs saglabātu līdzinējo sistēmu un tikai un vienīgi palielinātu kohēziju, bet par to vēl būtu jādiskutē. Mēs esam saņēmuši uh, revīzijas palātas atzinumu, kas ir drīzāk kritisks attiecībā uz to, kā tiek izmantot kohēzijas fonda līdzekļi jo īpaši reģionālajos projektos, kā piemēram ātrvilcienu projekti un citi. Bet ir jāsaka pavisam skaidri. Mēs ļoti daudz ko sagaidām no kohēzijas fonda. Un ir arī vesela virkne vadlīnija, kas, eh, starp citu, nākotnē būs jāskaidro, lai pareizāk saprastu, kā izmantot šos līdzekļus bet uh, revīzijas palātas kritika drīzāk izskan par to, kā mēs izmantojam šos līdzekļus un piešķirt šos līdzekļus, kurš vienkārši dalībvalstīm, manuprāt, būtu pārāk vienkārši. Priekšsēdētāji, uh, mūsu politiskajā grupā mēs uh, runājam par šiem 30 līdz 70 priekšlikumiem. Un jāsaka, ka ir balss, kas kļūst arvien kritiskāks un saka, Jā, mums būtu jāformulē striktāk eh, kohezijas eh, fonda mērķi un jāizmanto tas kritiskāk. Citi saka, nu, ja mēs vēlamies to izmantot uh, transporta jomā, tad vajadzētu tomēr to ļaut un, un, un darīt to tā, kā mums labpatīks. Nu, katrā ziņā šis noregulējums ir ārkārtīgi svarīgs. Bet uh, kohēzijas fondu, fondu izmantošanu mēs varētu tomēr mm, ierobežot un definēt labāk, jo tie gal galā ir nodokļu maksātāju līdzekļi. Tāpēc es domāju, ka mums ir jādomā par TNT un uh, tāpat arī domā Klaudija Šmita, mums nevajadzētu uh, sekot piedāvātajai stratēģijai. Tā nav pareizā. Paldies! <coughs> Muito obrigado, Sr. Presidente. <coughs> Caros colegas. Asis kungs, jā, paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es vēlētos pateikties referentam, tātad atzinuma sagatavotājam, runājot par uh, komisijas priekšlikumu. Es domāju, ka te nu visi būs viensprāts, ka jāatbalsta tie priekšlikumi, kas iet vienkāršošanas virzienā, tātad vienkāršot procedūru, samazināt birokrātiju, uh, Eh, ļaut eh, vieglāk, mm, fleksiblāk izmantot Eiropas Savienības līdzekļus. Es priecājos par to, ka ir paredzēts harmonizēt noteikumus dažādo Eiropas Savienības fondu izmantošanai, un tāpat ir vairāk domāts par uh, to, kā panākt papildināmības efektu starp šiem fondiem. Es domāju, tas viss uh, iet pareizajā virzienā, un es domāju, ka te nebūs nekāda grūtība, lai turpinātu iet uh, šajā virzienā. Komisija īpašu uzmanību pievērš. Uh, tam, kāds ir attiecības starp dalībvalstīm un uh, reģioniem. Un šis mērķis tiek arī atgādināts uh, vēlreiz. Tad ļoti žēl, ka um, netiek paredzēta arī pienācīgi budžeta līdzekļi. Un situācija ir paradoxāla. No vienas puses komisija saka, ka tos satrauc, uh, situācija ir reģionos, tā vēlas lielāku uh, konverģents starp uh, dalībvalstīm, starp reģiem un vienlaiks paredz uh, mazāk līdzekļu, lai sasniegtu šos mērķus. Nu, jāsaka, mums ir tāda kā stereotipiska pieeja, un tāda tā ir vairākās jomās. No vienas puses tiek teikts, ka Eiropas Savienības fonda līdzekļi tiek slikti izmantot, tas, nu, ir uh, plaši sastopams stereotips. Uh, Manā valstī, Portugālē, nāks konstatēt, uh, ka ar valdību maiņu, atkarībā no tā, vai tie ir labējie spēki vai kreisie spēki pie uh, varas, katrā ziņā uh, līdzekļi ir tikuši izmantot, lai samazinātu struktūrālo, struktūrālās atšķirības starp Portugālu un tās reģioniem un citām valstīm. Starp citu, um, lielākais iedzīvotāju vairākums joprojām atbalsta Eiropas projektu. Un tāpat kā jau teica atzinuma sagatavotājs, satraucoši ir redzēt to, ka komisija paredz samazināt līdzekļus, kas ir paredzēti mazāk attīstītajiem reģioniem. Tas nozīmē, ka uh, projekti uh, tiks mazāk īstenoti, bet tie ir absolūti nepieciešami, lai uh, šie minētie reģioni varētu attīstīties. Taču es nepiekrītu komisijas analīzē par to, cik lielā mērā projekti tiek īstenoti un uh, ka tas ir jāsasaist arī ar likumvaru. Ja ir dalībās, kas pārkāp likumvaras noteikums, kas ir Eiropas projekta pamatā. Tās tomēr būtu jāsankcionē. Uh, būtu jāuzliek finansiāls sankcijas. Tātad uh, skaidri likumvars pārkāpumi uh, galu garā gulstas, atbildība par tiem gulstas uz dalībvalstīm, un tas ir saistīts ar vairākiem ekonomiskiem faktoriem. Šobrīd mēs uh, pamazām izkļūstam no ilgstošas ekonomiskās krīzes un ir dalībās, kuras gluži vienkārši nav spējuši sasniegt nosprāstos mērķus, tādus, kā tie bija paredzēti Eiropas Savienības budžetā. Mēs katrā ziņā iesniegsim savus grozījumus, un es ceru, ka tādējādi mēs eh, varēsim uzlabot eh, komis Eiropas komisijas priekšlikumu. Paldies! Paldies, un tagad eh, vārds Alde grupas vārdā būs man pašam.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 Tā tad ir eh, šie kvantitatīvie un arī kvalitatīvie pielāgojumi, kas ir jāveic. Mēs redzam, ka šīs debats diezgan nacionalizētas. Par Zlatovska kunga ziņojumu. Es varu piekrist daļā, lielai daļai viņa komentāru. Protams, mēs arī atbalstām komisiju administratīvās logas samazināšanā, elastības palielināšanā, prioritāšu pielāgošanā, vairākas lietas, nu, kas ietu tādas labākas pārvaldības virzienā, lai tas viss būtu tā konsekventāk. Eiropas politiku līmenī tur vienmēr ir problēmas, ir šīs atšķirības starp to, kas ir Eiropas interešu politikas Un tad tas, eh, ko prasa valstis, īpaši kohēzijas valstis, lai tad varētu īstenot savu struktūrālo attīstību, lai varētu atgūt struktūrālo um, deficītu. Tālāk es piekrītu arī šeit referentam pār kohezijas fonda padalījumu arī dalībvalsts līmenī. Šeit šis noteikums ir jāskata ar lielu piesardzību. Par kohēzijas fonda apmēru vairāk kārt tas tika minēts. Tas tomēr ir jāskata, ņemot vērā, kas tad ir pati kohēzijas politika kā tāda. Tātad valstu struktūrālās reformas, ņemot vērā viņa attīstību, iekavējumus, atpalicību. Uh, Tad, nu, pateicoties kohēzijas politikai un arī Eiropas politika īstenošana rezultātā šī atpalicība ir mazinājusies. Tad specifiskais šis pasākums tieši ir uh, mm, domāts, lai atpalicību mazinātu. Tad, tad uh, varbūt ir jāņem vērā skaitļi, par to vēl varam diskutēt, bet, nu, ir jāsagaida, ka ar, nu, kohēzijas naudu samazināsies jo nu, to pamatotība ir tajā, ka tiek mazināta atpalicība. Ja nemainītos kohēzijas fonds, tad tas būtu diezgan bezcerīgi. Tas nozīmē, ka um, kohēzijas valsts nav struktūrāli atguvušas iekavēto. Te būtu jābūt piesardzīgiem šajā aspektā. Tālāk es pilnībā piekrītu referentam. Par uh, šīs mm, par pasākumu kas attiecas uz refit. Tas ir palielinājis krietni administratīvo slogu. Te jābūt ļoti piesardzīgiem. Šis pasākums ir teorētiski ļoti labs, bet nu praksē diezgan neciešams. Te ir jāņem vērā tātad šī operacionālā daļa. Uh, teorētiskā daļa, bet, nu jā, prieks, ka referents arī piedāvā procentus par to, kas tad būs pieejams jau ļoti laicīgi. Tas ir ļoti vērtīgi kohēzijas valstīm, kas īsteno šos operacionālās programmas. Tālāk. Par racionalizēšanu, par strateģisko programmēšanu slogas samazināšana, nu tā ideja ir laba. Pretēji idejai par to, ka ir šie sākotnējie pētījumi par uzturēšanu par izmaksām, tas atvieglos arī vienkāršos kontrols pasākumus. Tas liekas visai jā, saprātīgi, un tālāk finanšu komentāri, pavisam divi. Tas viss ir jāieliek tādā vispārējā kopējā finanšu kontekstā. Uh, kas noved mūs pie daudzgad finanšu schēmas. Tad, nu, te arī būs, protams, lēmumi dažādos lēmumos, bet, nu, beigās tam būs liela ietekma un noslēgumā. Man būs arī priekšlikums ar šiem 20 miljārdiem, to pašu iemeslu dēļ, kas minēts jau iepriekš. Un tas ir arī tas, ko darīsim visās direktīvās un regulās, kas ar šo ir saistīts. Paldies! À, vēl Teilor kungs. Nē, zaļo vārdā nē, viņš neko nesaka. Nevienam nu, citam nekas nav sakāms. Tad Žilo kungs lūdzu, komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī par vēlreiz doto iespēju izteikties. Gribētu pateikties referentam par ziņojuma projektu. Paldies arī godātajiem deputātiem par komentāriem. Varbūt sākotnēji atzīšu to, ka jā, šīs varbūt nav īsākais regulas nosaukums, ar ko būsiet saskārušies. Taču vēlos arī izcelt to, ka pati regula ir 50% īsāka, tātad divreiz īsāka nekā esošā 2014-2020 regula. Nu, protams, tas nenozīmē, ka automātiski tas nozīmē arī vienkāršošanu, taču tas tomēr palīdz. Kā jau to norādīja vairāki kolēģi, arī esam daudz strādājuši pie administratīvās lokas samazināšanas, pie elastības palielināšanas, pie vienkāršošanas. Tas viss ir atrodams mūsu jaunajā priekšlikumā. Ar jūsu atļauju divas, trīs lietas, kas izskanēja debatēs. Nu, te ir tādas pretrunas. No vienas puses bāžas par eh, to, ka komisijā kohezijas fondam nav paredzēts pietiekams budžets. Un tad ir lūgums arī augstāk eh, paredzēt līdzfinansējumu likmi šīm, eh, šiem pašiem līdzekļiem, jo mazāks. Tātad, jo augstāks būs līdzfinansējuma līmenis, jo zemāks būs investīcijas. Un tad, nu, komisija uh, E, arī tātad uzskaita, ka tās priekšlikums palielina arī dalību valstu līdzdalību un investīcijas pakotņu kopumā. Man ir arī jāteic, ka komisijai nav tik pozitīva pieredze, kā tas e, bija ar e, šiem plus trīs un redzot arī programmu veiktspēju 14. 20. gada programmā, mēs redzam, ka tas ir tieši saistīts ar to, ka programmas nav laicīgi īstenotas. Tas ir saistīts ar vienu izaicinājumiem ar ko saskāramies, nosakot nākamajam periodam, runāt par maksājumu apropriācijām laikā no 21. līdz 23. gadam. Tātad šīs apropriācijas ir tik lielas esošajām programmām šajā laikā, ka tas ierobežo um, uh, finansējuma, iepriekšēja finansējuma programmām no 21. līdz 27. gadam. Mēs jau sagaidām tātad situāciju, kur pašreizējie īstenošanas kavējumi ietekmēs nākamo programmu palaišanu. Uh, un mēs tiešām no tā gribētu izvairīties nākamajā finanšu periodā. Tieši tādēļ esam izvēlējušies atgriezties pie N plus 2. Un viens pēdējais komentārs ar jūsu atļauju. Par komisijas iekļauto referenci uz plānotajām investīcijām un uh, prasību nosekt arī operacionālās un uh, arī infrastruktūras uzturēšanas izmaksas. Tātad pamatdoma šeit būtu tāda, ka tas ir daļa no strateģiskā plāna, kas ir izveidots perioda sākumā. Tā dalība valstī ir jānorāda, kā viņi ir paredzējuši nepieciešamos, nepieciešamos operacionālos un uzturēšanas tēriņus transporta infrastruktūrai, kas tiks celta nākamajā uh, periodu laikā. Mēs negribam nekādus papildus slogu vai paredzēt papildus kavējumus. Nē, gribam nodrošināt to, ka valstis uh, arī iekļauj investīcijās šo operacionālo un uzturēšanas tēriņu daļu, ne tikai izveidas un celšanas daļu. Tas ir jāsadz no nacionālā budžeta, nevis aiz budžeta. Lūk, tas par visu šo pakotni gribēju to precizēt. Paldies! Merci beaucoup par votre intervention! Paldies! Un tagad vārds Latovska kungam. Priekšsēdētājs kundze, dāmas kungi deputāti, es rādzu, jā, ka debates no nu dienu būs interesantas par šo ziņojumu projektu. Es varbūt gribētu pieskarties tādiem vispārīgiem komentāriem. Uh, esam visi vienisprāts par to, ka šie fondi ir jāizmanto pēc iespējas iedarbīgāk, racionālāk, tātad pēc iespējas labāk. Tas ir mūsu visu kopējais mērķis. Neviens uh, uh droši vien nedomā pretējo, bet nu, Portugāles kolēģis sacīja, ka pat ja ir valstis, kas uh, nerespektē tiesu varu un likuma varu, tas arī atspoguļojas ekonomikā. Tas arī atspoguļo šo projektu īstenošanā. Deputāta kungs, kas tad ir tāda valsts, kas ievēro likuma vāru? Tad vi, tas būtu jādefinē. Tas mums palīdzētu šī ziņojuma izstrādē. Otrakārt, ir tādas investīcijas, kas tiek finansētas, līdzfinansētas ar šiem fondiem, par kuriem runājam. Investīcijas, kur nav nekādu šaubu par likumu varu. Likuma varas uh, noteikumu piemērošana tiešām būtu absurda. Tad, ja mēs runājām par to, ka blakus vienam, re, vienai reģionālai lidostai ceļam citu lidostu 20 km attālumā, tas ir muļķīgi. Pat, ja tur tiek ievērota likuma vara, tomēr investīcijas ir un paliek absurds. Līdz ar to šis kritērijs ir absurds. Gdaņskā, tā ir mana dzimtā pilsēta, un 20-30 km attālumā no Gdaņskas ir uzcelta jauna reģionālā lidosta no likuma varas viedokļa. Visi e, ir nevainīgi, bet es vienkārši domāju, ka šāda veida rīcība ir nesaprātīga. tad arī ir jārauga, lai šie fondi tiktu tērēti tādā veidā, lai kohēzija tiešām īstenotos un lai tajā pat laikā šī nauda netikt vienkārši izšķērdēta. Valsts, kas ir respektē likumu varu vai respektē mazāk likumu varu, nu, ir bijuši tādi gadījumi, gan daudz, gan finanšu schēmā bija diezgan absurdi, un es ceru, ka tas neatkārtosies. Sagaidu mūsu diskusijas par šo ziņojumu, aicinu iesniegt grozījumus, un ceru, ka rezultāts būs tiešām ļoti labs. Paldies, Latovska kungs! Atgādinu grozījumu iesniegšanas termiņš 27. septembris, tā ir ceturtdiena, līdz pulkstens 12. dienā. Neatvainojiet, saka priekšstādētāji. Grozījuma iesniegšanas termiņš 5. oktobris 12. Jā, nu, sabijāmies. 15. novembrī par to runāsim vēlreiz mūsu novembrī. Tagad Asis kungs, nu jā, negrib izteikties. Creio que queria esclarecer apenas uma coisa. Uh... Jā, dā, es gribētu tikai precizēt dažas lietas un gribu, lai tas izskan skaidri. Es zinu, kas ir, li, kas ir valsts, kas ievēro likuma vāru, es zinu, ko tas nozīmē, kāda ir definīcija. Tas viss ir ļoti skaidri atrunāts arī Eiropas līgumos. Līdz ar to, jā, mēs te varam diskutēt, pat ja šī nav īstā vieta, kur to noturēt, mēs varam diskutēt par likuma varas valsts. Uh, valsti, un es zinu valstis, kurā likuma var netiek ievērot, un es zinu, kas ir valstis, kas nepiemēro uh, likuma varas noteikumus. Es nesaku, ka tur sākās kādas ekonomiskas problēmas. Ir autokrātiskas valstis, kurām nav ekonomisku problēmu, un ir demokrātiskas valstis, kur ekonomiskas problēmas ir daudz. Ar Es gribu teikt, ka ir noteikumi, kas pārēdz, ka valstis, kas neievēro likumu un pārkāpj to, nenoz, tad, tad nenozīmē, ka tas noved pie ekonomiskām problēmām. Es uzskatu, es šeit runāju par sankciju mehānismu. Otrakārt, jūsu jautājumam. Uh, šeit nav vietas. Te mēs runājam par to, kā izvērtējam fondu izmantošanu. Tad šim procesam ir jābūt pastāvīgam. Tā tas ir bijis, tā tas ir arī jāturpina, jāpiemēro kontrols mehānismus. Lūk, gribēju tikai precizēt savu sakāmo. Slotovska kungs minūte. Bet te mēs nerunāsim par likumvēru. No więc właśnie. Uh... Priekšsēdētājs kundze. Jā, nu droši vien kolēģis zina, es arī zinu, kas ir tiesiskums. Ei, bet ir. Varbūt jūs varētu nocitēt kādu valstu Eiropā, kas neievēro tiesiskumu. Par ko jūs runājat šeit? Labi, Noslēdzam debatas. Ja jūs gribat runāt pār tiesisku valsti, nu tad padzeriet kafiju, apspriedziet to kopā. Šeit mēs ziņojumā par to nerunājam. Gribu tikai atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš 5. oktobris 12. un tad diskusijas 15. novembrī. <coughs> Turpinām īstenošanas ziņojumu. Attiecībā uz regulu numur 1 2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvedāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās. Atzinumu sagatavoju Lauksadzības kombi Keith Taylor kungs. Vārds jums. Uh, well, thanks, Chair. And um, I very much welcome this. Priekšsēdētāji, liels paldies, ka es kā referents varēju sagatavot šo ziņojumu. Mums ir kopīga atbildība, kompetences uh, ar Agri un NV komitejām. Un uh, visas komitejas tad mēģina izgaismot tieši tos aspektus, kas ir uh, vissvarīgākās to darbā. Un 2005. gada regula, protams, jau sen ir novecojusi. ES tiesas spriedums apstiprināja, ka Eiropas Savienības transporta noteikumi attiecas uz situāciju gan tās iekšienē, gan ārpus tās līdz brīdim, kad dzīvnieks ir sasniedzis gala mērķi, bet regula nedarbojas pietiekami labi, tā netiek gana labi īstenota, dalība valstīs ir atšķirīgas specifikācijas un ir. Ir arī slikta labturība, ceļojuma laikā e, transporta līdzekļi pietiekami daudz neapstājas, pietiekami bieži un tā tālāk. Un es pieprasu aizliegt uh, dzīvniekus pārvadāt ilgāk par astoņām stundām un ilgāk par četrām stundām, ja tos ir paredzēts nokaut. Mēs runājam Eh, par to, ka labāk vajadzētu pārvadāt gaļu, nevis dzīvus lopus. Ir jābūt arī labākām kontrolēm, efektīvākām kontrolēm. Tas attiecas arī uz jūras transporta līdzekļiem. Kādēļ mēs to pieprasām? Daudzos transportēšanas gadījumos gluži vienkārši nav iespējams īstenot regulās atrunāto. Es domāju, tam ir vērts pievērst eh, vairāk uzmanības un labprāt gribētu dzirdēt kolēģu priekšlikumus, eh, grozījumus, un es ļoti uzmanīgi jūsos ieklausīšos. Es pats no savas puses esmu apņēmies sagatavot trīs grozījumus, kas katrs attieksies uz um, savu jomu un tekstu mēģinājuši nopulēt vēl vairāk. Es runāju arī par to, cik blīvi lopi tiek sakrauti transporta līdzekļi. Mēs varētu arī domāt par tādām mazākām reģionālām kaltuvēm, lai nebūtu tik liela lopu bari jāvada tālu ceļa posmu, domā, varētu arī izveidot mobilās, mobilās kautus un eh, arī domāt vēl par mm, citām alternatīvām. Un ja runājam par tarifiem, man teica, ka dzīvi lopi Is the case? Um, I don't think there should be. Uh, a... Ka īstenībā ir izdevīgāk pārvadāt dzīvus lopus nekā nokautus. Nu, es nezinu, tas patiešām uh, nav saskaņā ar vienotā tirgus interesēm, un tas arī neizdara nekādu pakalpojumu dzīvniekiem. Esam redzējuši arī patiešām kliedzošus dzīvnieku labturības pārkāpumus. Es ar nepacietību gaidu kolēģu viedokļus. Lūdzu, dodiet viņiem vārdu priekšsēdētāji. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Kistela. Paldies Kītam Teilor kungam. Tagad vārds Vimam Fandekampam. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Es arī tagad. Um, izteikšos Montero Dagilar kundzes vārdā. Viņa joprojām ir uh, dekrēta atvaļinājumā. Jā, ik heb het om half vier gezegd, ik zeg het nu nog maar een keer. Bet, nu, es uh, to teicu katreiz uzstājoties viņas vārdā, lai tas jums paliek vienkārši atmiņā. Priekšsēdētājs kundze Kīta Teilora doma par dzīvnieku labturību un transportēšanu uz kautuvēm. Protams, ir pareizi, tam ir jāpievērš uzmanība Eiropas Savienībā, bet uh, ir atšķirības starp ETP un zaļajiem tomēr, un es domāju, tagad es to ļoti labi varu ilustrēt. Aizvien, kad ir kādas problēmas, tad zaļie mēģina grozīt um, regulas, uh, un viņu acīs tas automātiski nozīmē likumu uzlabošanu. Bet mēs uzskatām, ka 2005. gada uh, regulai joprojām nav nekādas vainas. problēma ir tā, ka regula netiek īstenota pietiekami labi dalību valstīs. Tur ir uh, tur tas suns aprakts. Klaudija Montēro vēlējās pateikt, ka 2005. gada regula vienkārši ir labāk jātransponē dalību valstīs un ka Eiropas komisijai ir arī jāpilda savas funkcijas, varbūt tā arī varētu reaģēt uzreiz uz jautājumu. Komisijai arī labāk vajadzētu pildīt uh, savu lomu, un Klaudija Montēro patiešām uzskata, ka viss nav norisinājies nevainojami. Arī jautājums uh, Teilora kungam un Eiropas komisijai. Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūra vēl nesen nāca klajā ar ziņojumu, ka transportēšanas laikā nemaz nav tik augsts uh, slimību izplatības risks, kā varētu šķist. Tādēļ arī nav nekāda pamatojuma um, saīsināt transportēšanas ilgumu. Nu, tam nav vismaz nekādu zinātnisku pamatojumu. Tātad gribēju pateikt, ir labāk jāizteno 2005. gada regula, bet Keits Teilors grib tikai jaunas normas, un jūs ļoti labi zināt, ja jūs mēģināt uzkraut jaunas normas eh, vecām normām, kas tik vai tā netiek ievērotas, nu galu galā jūs uzbūvēt smilšu pīli. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp. Madame Demonte, la parole. Demonte, skundz, lūdzu. Eh, Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlos tiešām uzteikt referentu par eh, šo priekšlikumu. Tiešām ļoti aktīvs deputāts eh, dzīvnieku labturības jomā, tas man nepārsteidz. Arī es piedalos šajā intergrupā un arī man ir jautājumi par šīs regulas īstenošanas iedarbību. Dzīvnieku labturība ir jābūt prioritātei svarīgākai nekā tirzniecības mērķi kas ir saistīta ar šo dzīvnieku pārvedāšanu. Diemžēl bieži vien uh, noteikumi tiek uh, pārkāpti. Galvenokārt jau problēma ir tajā, ka nav efektīvas kontrols. Tas padara situāciju vēl sliktāku. Uh, tomēr lielākā daļa valstu ir uh, ratificējuši dzīvnieku labturības konvenciju, taču tās ir tās pašas valsts, kas arī neievēro šo konvenciju. Ir tiešām jābūt efektīvākai kontrolei. Arī es parakstījos tam, lai parlaments arī atvērt, uzsākt izmeklēšanu par šo jautājumu. Esmu pārliecināta, ka šīs jautājums nav kaut kāds sekundārs jautājums tādai sabiedrībai, kāda ir mūsu, kas uzskata sev par civilizētu sabiedrību. Uh, Šajos gados esam runājuši par daudz dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar dzīvnieku labturību, šodien par dzīvu dzīvnieku pārvedāšanu, bet nu novēroju, ka šogad laikā komisija nav bijusi pietiekama atvērta, kad nu es ceru vismaz, ka dzīvnieku pārvedāšanas jautājumā mēs tomēr uh, redzēsim, ka komisija sāk kaut ko darīt. Paldies, Glotovska kungs! Merci bien. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Legutko kunga vārdā vēlējos pateikties Kītam Teiloram. Viņš ir ļoti labi atspoguļojis situāciju, kas attiecas uz dzīvnieku transportēšanu un labturību transportēšanas laikā esam pilnīgi vienisprātis ar, ar referentu, ka 2005. gada regula netiek pilnībā īstenota. Joprojām ir nopietni pārkāpumi transportējot dzīvniekus, it sevišķi ņemot vērā to, ka normas netiek ievērotas par 100% dalību valstīs. Uh, Dzīvnieku transportēšana ir tāds apstrīdēts jautājums. Mums ir jādomā par to, kāds ir šo dzīvnieku liktenis. Ir daudz dažādu dzīvnieku, ir piemēram sporta zirgi, sacīkšu zirgi, ir dzīvnieki, kas tiek transportēti uz kautuvēm un vēl daudz dažādu citu situāciju, bet jebkurā gadījumā šie dzīvnieki ir jāaizsargā. Uh, 70 līdz 80% no šiem dzīvniekiem galu galā nonāk kautuvēs. Mums ir jādomā arī par stimuliem uh, nozarei, ja transports tiek organizēts labākā veidā, tas nāk par labu arī dzīvnieku labturībai. Uh, Mēs uzskatām, ka kautiermeņu un gaļas pārvadāšana ir daudz labāks un ētiskāks risinājums nekā dzīvu dzīvnieku pārvadāšana. Dzīvniekus vajadzētu nokaut pēc iespējas tuvāk tām vietām, kur viņi tiek audzēti. Mūsu politikai vajadzētu arī panākt to, lai šie dzīvnieki uh, nepavadītu ceļā ilgāk par astoņām stundām, ja viņi tiek vest uz kautuvi, un arī izkraušanas un iekraušanas laiki, vienalga vai tas notiek pa sauszemi vai ar jūras transportu, ir jāsaīsina. Dzīvnieki transportēšanas laikā ir arī ārkārtīgi um, satraukti. Uh, Mums ir jāparūpējas, lai šis stress tiktu samazināts, un cilvēkiem, kas pārvadā dzīvniekus, ir jābūt ļoti labi izglītotiem šajā plāksnē. Pēc tam šī iekraušana, izkraušana no mašīnas rada vēl papildus stresu dzīvniekiem. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai vērstos pret šo bēdīgo fenomenu. Eiropas likumiem ir jāpasargā dzīvnieki, ir jāgarantē dzīvnieku labturība transportēšanas laikā. Paldies, un tagad Maisners kundze. Äh, paldies, paldies Teilora kungam par šo atzinumu. Mēs arī iepriekšējā sasaukuma laikā šo jautājumu esam tematizējuši, un taisnība ir Zlotovska kungam. Vislabāk būtu, ka šie dzīvnieki tiktu nokaut pēc iespējas tuvāk fermai, kurā tie ir uzauguši, bet eh, vienotajā tirgū vienmēr tas ir iespējams. Es pati uh, dzīvoju lauku reģionā un ir uh, tur daudz mazu lopkopības uzņēmumu, kas ir mazi un kas nevar uh, garantēt šo nokaušanu uz vietas tādēļ dzīvniekiem nāks ceļā parvadīt garas stundas. Ļoti labi, ka mēs par to atkal runājam, mums tas ir jāpārdomā, mēs ēdam gaļu, dzīvnieki tiek nokauti un vajadzētu tam arī notikt pēc iespējas humānāk. Un šis transports, šī, šīs garās ceļā pavadītās stundas, protams, mūs, mums nekādu prieku nerada. Uh, Man vēl pagaidām prātā nav iešāvies neviens konkrēts grozījums, bet es domāju, ka turpmākajās sēdēs mēs vēl varētu apspriesties un domāt par transporta komitejas ieguldījumu. Paldies! Merci beaucoup, Madame Esner. Je m'étais inscrite. Paldies, es pati arī sevi pierakstīju runātāju sarakstā, saka priekšsādātāji. Kopš 2012. gada ir bijis ārkārtīgi daudz uh, pētījumu, aptauju, ko ir veikušas dzīvnieku aizsardzības organizācijas. Un uh, allaž tiek teikts sekojošais. Mēs radām patiešām briesmīgas transportēšanas um, apstākļus dzīvniekiem. Netiek ievēroti ne maksimālie transportēšanas laiki, netiek ievērots Eiropas laikumdošanas. Piecu gadu laikā notika arī izmeklēšana pie Turcijas robežas. Un ar tās rezultātiem var iepazīties 2016. gadā. Tas ar vienkārši liek skudriņām skriet pa muguru. 80% Uh, no šiem, um, šīm smagajām mašīnām, kas nonāca pie Turcijas robežas, pārkāpa, pārkāpa likumdošanu. 2017. gadā atkal kravas mašīnas tika kontrolētas, kur bija govis, uh, aitas, uh, kas tika saliktas tik cieši un um, kravas kastēs ar tik zemiem griestiem, ka šie dzīvnieki pat nevarēja pakustināt galvu. Bija ārkārtīgi augsta temperatūra temperatūra karstāk eh, par 35-40 grādiem. Ja runājam par jūras transportu, kūģi ļoti bieži ir nepiemēroti dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai, nav vispār nekādi laika ierobežojumi. Dzīvnieki nevar atpūsties, nav arī neviena veterinārā ārsta uz kuģa borta, un tas rada patiešām nopietnu slimību risku. Uh, Un šīs izmeklēšanas rezultāti arī apstiprina Eiropas komisijas skumjās revīzijas rezultātus, kas tika publiskoti pagājušā gada 4. aprīlī. Eiropas līmenī caurmērā ir milzīgs deficīts īstenojot dzīvnieku labturību transportēšanas laikā. Regula netiek īstenota pietiekami labi. Tas ir vienkārši katastrofāli. Es to saku šeit jums komitejā. Ir jāpieliek punkts šādai nožēlojamai, nežēlīgai praksēji. Nedrīkst pieļaut, ka dzīvnieki turpina ciest. Mēs nedrīkstam viņiem uzlikt šādas ciešanas. Mums ir patiešām tas jāizbeidz. Dzīvnieki nedrīkst nevajadzīgi ciest. Mums ir jāuzlabo šie transportēšanas apstākļi. Un pašiem sev ir jāuzdod jautājums, kā eh, tas varēja nonākt tik tālu, kā mēs drīkstējām pierot šādu katastrofu. Demontes kundze, es jums pilnībā piekrītu. Ir patiešām arī jāizveido īpaši izmeklēšanas komiteja parlamentā. Šis jautājums to ir pelnījis. Mēs sagatavosim ambiciozu ziņojumu, lai patiešām varētu arī uh, uzrunāt cilvēkus, lai viņi mainītu savus domas. Pardon. Thank you very, very... Komisijai lūdzu vārds. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies arī Teiloru kungam. Komisija piekrīt, ka dzīvniekiem nevajadzētu ciest eh, transportēšanas laikā, bet mēs nepiekrītam tam, ka šī transportēšana Eiropā ir pilnīga katastrofa mēs nevaram izcelt tikai šos negatīvos gadījumus ir miljoniem dzīvnieku Eiropas Savienībā, miljoniem lopu kopju un uh, vairums no transportētājiem uh, ievēro regulējumu. Mums nav pietiekami daudz pierādījumu, lai apgalvotu pretējo. Ja mēs runājam par komisijas veikumu, mēs patiešām ļoti aktīvi darām, lai uzlabotu vēl vairāk atbilstību noteikumiem gan sauszemes, gan uh, jūras pārvadājumos. Mums ir arī divas komandas, notiek darbs, ir bijuši arī vairāki tiesvedības gadījumi. Tagad tiek gatavot ziņojums par sauszemes transportu un uh, ūdens transportu. Un šis izmeklēšanas ziņojums par kur jūs runājat. Es gribētu patiešām ar to iepazīties, iepazīties ar tajām minētajiem datiem, jo nevar izcelt tikai šos sliktos piemērus, izraujot tos no konteksta. Protams, nekas tāds nedrīkstētu notikt un nevarētu teikt, ka mēs nevarētu uzlabot situāciju. Uh, bet desmit gadu laikā kopš stāšanās spēkā regula ir uh, ievērota daudz labāk, ir uh, daudz labāki labturības uh, noteikumi un dzīvnieki necieš nevajadzīgi. Paldies! Paldies! Teilor kungs, lūdzu, vārds jums. Uh, thank you, Chair. I, I don't know whether... Paldies! priekšsēdētājs kundze bija arī dzīvnieku pārvadājuma konference. Mums tika pateikts, ka 97% no pārvadājumiem uh, ir saskaņā ar regulēm. Nu, to jūs teicāt komisija. To jūs apgalvojāt, un to dzirdēja arī cilvēki, kas piedalās šajā konferencē, bet tā nebūtu nav. Kā jau teica priekšsēdētājs kundze, vairāk par 3 miljoniem dzīvnieku tiek eksportēti no ES uz ne ES valstīm katru gadu, un šie ceļojumi var ilgt eh, vairākus simtus stundu, un eh, ierodoties galamērķī dzīvnieki patiešām pret viņiem izturas nežēlīgi. Mēs to nevaram uh, vienkārši tā pieļaut. Vande Kampa kungs teica, kā regula, viss ir kārtībā, vainas lēpjas dalību valstu sliktajā um, īstenošanā. Lūdzu, cik efektīva tad ir šī standarta īstenošana? Šodien mēs tad uh, nevaimanātu, ka dzīvnieki uh, tiek. Uh, mocīti, ja tā nebūtu patiesība. Es nepiedāvāju jaunas normas un noteikumus. Es piedāvāju vienkārši iepazīties ar ES tiesas spriedumu un uh, darīt saskaņā ar uh, ieteikumiem, kas tur rodami. Jā, esmu patiešām priecīgs, ka vairums kolēģi mani atbalsta un atzīst, ka problēma ir pastāvoša. Uh, Ar kolēģiem no Agri un Envi komitejām mēs patiešām varam kaut ko darīt lietas labā, lai šo briesmīgo mm, praksi izbeigtu vienreiz par visām reizēm. Paldies, Tēlor kungs! Grozījumi ir jāiesniedz līdz 27. septembra pusdienas laikam, 12. Ja nav citu jautājumu, dārgie kolēģi, Tiekamies nākamajā sēdē pirmdien un otrdien 8. 9. oktobrī. Novēlu jums uh, jauku vakaru. Allez à vous.